Guten Morgen. Labrīt. Dāmas un kungi, piesprādzējieties? Nē. Um, begrüße Sie alle ganz. Sveicu jūs sirsnīgi šajā sēdē. Prieks, ka jau lielā skaitā esat ieradušies. Un es eh, tiešām gribētu censties laicīgi sākt. Ir neliela problēma, jo nav ieradies referents. Uh, Ceru, ka viņš tomēr drīz ieradīsies, jo mums ir ielūgts viesis, kas sniegs mums prezentāciju. Sveicu Aglī kundzi šeit. Ceru, ka pareizi izrunāju viņas vārdu. Viņa ir uh, direktore uh, pētniecības ģenerāldirektorātā atbildīga par veselību. Paldies, ka esat ieradusies arī precīzi laikā un gribētu jūs lūgt sākt savu prezentāciju, stāda, stāstot mums par um, um neirodidilatīvajām slimībām, par šo te projektu, un tad mēs varētu organizēt debates. Lūdzu, dragi Jaglī kundze, jums vārds. Thank you very much uh, for. Paldies par šiem ievadvārdiem. Paldies par iespēju stāties uh, šeit. Uh, kopīgās programmas ietvaros, mūsu Eiropas eh, pilotiniciatīvas ietvaros cīņā pret neirodeģeneratīvām saslimšanām, it īpaši pret Alzheimeru. Un iesākumā es gribētu sacīt, ka 22. jūlijā komisija pieņēma priekšlikumu padomas rekomendācijām un pasākumiem cīņā pret neirodeģeneratīvām slimībām, konkrēti Alzheimeru ar eh, kopīgas izpētes programmas palīdzību. Un rekomendācija aicina dalībvalstis strādāt, lai izveidot pirmkārt kopīgu skatījumu uz to, kā sadarbība un koordinācija Eiropas līmenī var mums palīdzēt saprast, noteikt uh, cīnīties pret un veikt preventīvo darbību neirodeģeneratīvo slimību gadījumā, kā arī izveidot stratēģisku darbību plānu, lai noteiktu īsavidē gartermiņa pasā, pasākumu plānu cīņā pret šīm slimībām un pārvaldības struktūru, lai uzraudzītu strateģisko resursu darba kārtības ieviešanu. Pirmais jautājums būtu. Kāpēc tāda uzmanība tiek pievērsta neirodeģeneratīvām slimībām un Alzheimeram? Un šeit ir daži punkti. Kāpēc? Uh, Tas ir tik svarīgi, un iesākumā es gribētu norādīt to, ka tik tiešām šis ir ļoti svarīgs jautājums eh, sabiedrības veselībai Eiropā. Ja mēs eh, skatīsimies uz skaitļiem, tad jūs redzēsiet, cik lielā mērā eh, neirodeģeneratīvās saslimšanas prevalē pieaugot vecumam. Un Vispārīgi runājot, aptuveni 20 līdz 30 procentiem no iedzīvotājiem vecumā starp 80 un 90 gadiem eh, cieš no demences. Raugoties uz skaitļiem, kas ir saistīti ar Alzheimeru un demenci, jūs redzat, ka tas ir kļuvis pār e, globāla grūtinājuma grafikā. Jūs redzat Cik eh, ir Alzheimer un citu eh, demences slimnieku skaits pasaulē uz 2050. gadu, tad šis skaitlis varētu būt 115,4 miljoni, savukārt šobrīd tas ir 35,6 miljoni. Alzheimers eh, prevalē starp neirodeģeneratīvām slimībām un tā pacientu uh, Uh, skaits ir aptuveni 50 no 70 no, viciem, no visiem demences pacientiem Eiropā. Un it īpaši tas ir izjūtams valstīs ar augstāku ienākumu. Vispirms Palūkosimies uz skaitļiem. Jūs redzat, ka 7,3 miljonu eiropiešu cieši no Alzheimera un saistītām plānprātības formām. Tas nozīmē 12,5 no katra, katriem tūkstošiem dzīvotājiem. Cilvēki var tomēr eh, ciest no progresīvas eh, pasliktināšanās 7-12 gadu uh, Um, laikā pēc sākotnējās diagnozes uh, noteikšanas. Un tas ir grūti ne tikai pašiem pacientiem, bet arī viņu tuviniekiem un aprūpētājiem, jo šobrīd aptuveni 19 miljoni eiropieši tieši saskars ar šo slimību ikdienām kopējās izmaksas eh, Alzheimer un citu plānprātību ārstēšana 2005. gadā bija ap 130 miljārdiem 27 valstu Eiropā, kas, um, no kuriem 56% izmaksu bija neformālā proba. Un tagad atgriežoties pie mūsu jautājuma par to, kāpēc eh, koncentrēties uz neirodeģeneratīvām saslimšanām un tīpaši Alzheimeru Tas ir tāpēc, ka šī joma kļūst par prioritāru izpētes ziņā Eiropā. Dalība valstīm ir jāpieņem visaptvaroša stratēģija cīņā pret šīm slimībām. Daudzos gadījumos Alzheimers uh, un cīņa pret Alzheimeru ir iekļūst ar prioritātēm. 2005. gadā smadzeņu resursu pētīšanai atvēlētās summas Eiropā bija aptuveni 4 miljārdi, un no šīs summas 855 miljoni bija no valsts sektora. Eiropas Savienības pamatprogrammas un izpētes programmas uh, risinot šos jautājumus, ir eh, piešķīrušas 136 eh, miljonus eiro periodā no 2002 līdz 2006 gadam un 102 miljonus ir veltījušas šai jomai periodā no 2007 līdz 2009 gadam, un viena trešā daļa no visām investīcijām bija paredzētas eh, smadzeņu slimību pētīšanai. Vēl viens jautājums, ko mēs gribētu risināt, un kāp, uzsvērt, kāpēc ir nepieciešams eh, tāds eh, finansējums. Šobrīd nav nekādas ārstēšanas, kas varētu palēnināt vai apturēt smadzeņu šūniņu deģenerāciju. Šobrīd Alzheimer eh, slimība Parasti Alzheimers slimība Eiropā tiek diagnosticēta samērā vēlu, un tādējādi vairs nav iespēju piemērot vislabāko ārstēšanu, un arī riska faktori nav visai labi zināmi. Ja jūs aplūkosit nākamo grafiku, tad jūs redzat, ka Alzheimera skārtu smadzeņu pārmaiņas var stāties vairākas desmitgades pirms eh, pati slimība eh, ir sākusies. Un pašas eh, slimības izpausmes var parādīties pat 40 vai 50 gadus vēlāk. Tālāk septiņu līdz desmit gadu laikā pēc slimības eh, sākšanās mēs varam saskarties ar pilnīgu eh, neatkarības eh, zaudēšanu, neatkar funkciju zaudēšanu. Ja jūs salīdzināsiet šajā attēlā Alzheimer saslimšanas uh, gadījumus, kas ir mazais sarkanais punktiņš kreisajā apakšējā stūrī, un salīdzināsim to ar eh, kodola eh, pētījumiem, kur ir augsta koordinācija un zema fragmentācija, savukārt eh, Alzheimer gadījumā bija pilnīgi pretēji, tad jūs sapratīsiet, kāpēc vienā jomā panākumi ir tik lieli un otrā nē. Tādā gadījumā kādi tad būtu uh, labākas koordinācijas un kopīgu pūliņu sniegtie labumi. Kāpēc mums e, ir jādomā par šiem jautājumiem? Attēlu mēs iegūstam pilnīgu, raugoties uz dažādām pieejamām sistēmām, struktūrām un to daudzveidībai Eiropā. Tā pats arī jāapzinās, ka ļoti e, vāji tiek saistītas gan sociālās iespējas, gan klīniskās zināšanas, gan prakses. Uh, Tādējādi ļoti bieži mums ir resursi, kuri netiek integrēti ikdienas praksē. Koordinācija nacionālajā līmenī un nacionālo pūliņu koordinācija dotu iespēju mobilizēt eh, ļoti lielu masu eh, pieejamo resursu un cīnīties pret šīm slimībām. Kā vislabāk ieviest Eiropas pilita iniciatīvu cīņā pret neirodeģeneratīvām saslimšanām un tīpaši pret Alzheimeru? Vispirms es gribētu eh, sākt ar kopīgā programmējuma gadījumu. Ja mēs to ieliksim eh, kopīgajā kontekstā, kas tika eh, attiecībās paziņojumi, kas tika pieņemts 2008. gada jūlijā, Tad eh, definīcija šim kopīgajam programmējumam tiem, kuri e, eh, nepārzin šo terminu, būtu tāda, ka dalība valstis brīvpārtīgi iesaistās kopīgo stratēģisko pētījumu pasākumu plānā, kā risināt uh, mūsdienu izaicinājums sabiedrībai. Mērķis ir maksimalizēt mūsu e, pūliņus cīņā pret Alzheimeru, lai varētu koordinēt vislabākajā veidā dalību valstu darbības tajā pašā laikā pārvarot barjeras, kuras pastāv starp dažādām jomām un vislabākā veidā saistot pētnieciskās aktivitātes un nostiprinot saiknes ne tikai starp dalībvalstīm labākā veidā, bet arī starp disciplīnām, starp sociālajiem pētījumiem un pātrināt integrāciju lai varētu mūsu pamat zināšanas integrēt esošajā praksē. Nākamajā attēlā mēs eh, salīdzināsim attēlu, kurā ir redzamas vesels smadzenes un Alzheimer's kartas smadzenes. Jūs redzēsiet, eh, kāda ir atšķirība, un ir pilnīgi skaidrs, ka terapeitiskā ziņā ir kaut kas jādara. Ir jādomā par to, kā uzlabot eh, pie, pašreizējo pieejamo ārstēšanu un nodrošināt labāku ārstēšanu nākotnē, lai varētu risināt riska faktors, lai varētu vislabākajā veidā izmantot mūsu pieejamo daudzveidību, lai veidotu datubāzes un lai Uh, varētu padarīt vieglāku šo pacientu aprūpi, kā arī, lai varētu veidot izvērtēšanas Rīgas dalību valstīs un uzlabot veselības aprūpas sistēmas. Noslēgumā Kādā šobrīd stāvoklī ir mūsu iniciatīva? 2008. gada decembrī ministru padome atzina tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies cīņā pret neiroģeneratīvajām saslimšanām, un tika aicinātas visas ieinteresētās puses, dalībvalstis un uh, Eh, organizācijas apvienoties cīņā pret neirodeģeneratīvām saslimšanām, kā arī tika sagatavot priekšlikumu padomas regulai cīņā pret neirodeģeneratīvām saslimšanām, kas tika pieņemta padomē 2009. gadā septembrī dalībvalstis šobrīd apspriež veidus, kā varētu ieviest vislabāko pārvaldības modeli un e, pārvaldības struktūras šādam modelim savukārt komisija no savas puses e, no 2010. gada nodrošinās finansiālu un juridisku struktūru, lai varētu sniegt juridisku uh, Eh, juridisku atbalstu un cita veida atbalstu dal, dalību valstīm šo pasākumu plānu īstenošanā. Un tādējādi mēs atbalstīju kopienas eh, pūliņus, kas ir eh, saistīti un kas, ir, kas tiek iekļauti šo pasākumu plānā. Šobrīd un šodien mēs esam sanākuši kopā, lai atzītu uh, šī jautājuma nopietnību un apzinātos, cik eh, tas ir svarīgs, un mēs esam pateicīgi jums pār jums Eiropas parlamentam par sniegto atbalstu. It, eh, tāpēc eh, mēs uzskatām, ka ik viens atbalsts cīņā pret šīm neiroģeneratīvām saslimšanām, it īpaši Alzheimer ir apsveicams. Es noslēgumā gribētu pateikties jums par uzmanību un atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Herzlichen Dank. Das war ein. Sirsnieks, paldies. Tas bija ļoti interesants un izsmaļošs uh, stāstījums. Tagad mums vajadzētu izmantot iespēju diskutēt. Lamberts kungam uh, pirmajam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt gribētu atvainoties, ka ierados uh, novēloti. Uh, Tas nav mans stils un centīšos nākotnē tā vairs nedarīt. Otrakārt, šis būs mans pirmais ziņojums šajā parlamentā. Īsi izteikšos un, protams, man vajadzēs jūsu atbildi, atbalstu gan no sekretariāta, gan no kolēģu puses, lai šis ziņojums um, sanāk labs. Gribēju padalīties jums, ar jums domās par šo ziņojumu. Par šo jautājumu parlamentam ir jāsniedz uh, atzinums, tas nav koplēmuma jautājums, un eh, es gribētu skatīties, kā mēs varētu kaut ko dot šajā procesā. Nevis vienkārši noraudzīties no malas un kritizēt to, kas notiek, un eh, kaut kāds ieguldījums, ko es ar to domāju. Es šeit domāju par diviem aspektiem. Pirmkārt, ko mēs darīsim, tātad kas tas ir, uh, Par to ir jādomā, un ja mēs skatāmies uz neirodenerģīvajām slimībām, mēs nedomājam ar to tikai Alzheimeru, bet visu šo slimību kopumu. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt to, ka mēs skatām ne tikai ārstēšanas uh, bet arī profilakses joma. Protams, mums ir jāārstē pacienti, kur ir smagā stāvoklī, bet mums ir jānodrošina, lai ilgtermiņā būtu to aizvien mazāk pacientu, kas ciest no šīm slimībām. Un mums tāpēc ir jāsaprot, kā tas viss rodas un kā tas attīstās, un ir jālīdzsvaro abi šīs te puses. Otrs aspekts, ko gribētu minēt, Es nezinu, kā tas uh, attīstīsies, šī kopīgā programmēšana, tā ir jauna iniciatīva. No ārpuses uh, varbūt var rasties uh, iespējas, ka Eiropas Savienībai no jaunas institūcijas, jaunas metodas, jaunas instrumentus, lai veidot labas lietas, un tas tā ir labi sanāk, bet mums būtu jābūt arī ļoti praktiskiem, pragmātiskiem. Uh, un padomāt, kā mēs tiešām strādāsim šajā te kopīgā programmēšanas sistēmā, lai mums tiešām būtu vienoti pūliņi, lai nebūtu tikai jauna institūcija, kas neko nedara. Um, es nezinu, kā uh, Eiropas Savienības šajā te visā sistēmā varbūt ir kāda institūcija, kas jau pastāv, kas varētu uh, uzņemties šo pienākumu, un varbūt komisija varētu paskatīties uz šo jautājumu, kā musticēt šo pienākumu. Tās ir mans eh, pirmās pārdomas, redzu šeit jau vienu ēnu referentu, un runāju jau ar citiem ēnu referentiem vakar, un drīz būs pirmā ēnu referenta tikšanās, tad mēs varēsim apmainīties viedokļiem. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies, um, kolēģis Rubikungs! Jā, paldies! Paldies par iniciatīvu. Es domāju, ka šī iniciatīva ir saistīta ar ļoti spēcīgiem sociālajiem efektiem, jo ne tikai tie, ko slimības skar, bet arī visa ģimene cieš. Un uh, mēs dažkārt viesojamies arī veco cilvēku aprūpas uh, mājās un redzam, kāda situācija skar cilvēkus, kas ir pēdējā stadijā šajā slimībā. Tādēļ būtiski ir saprast, kādēļ šī slimība rodas un kā to varbūt varētu novērst, respektīvi, kā to varētu ārstēt. Uh, Eiropas parlamentā ir uh, tāda komitejas to, kas uh, raugās uz zinātnes attīstību un esam uzzinājuši, ka Šeit arī ir iespējama attīstība šajā pētniecības jomā. Tādēļ mans jautājums, vai šajā pētniecībā ir kādas apakšjomas, kurā tiek izmeklēts, kādas ir smadzeņa aktivitātes un augšana un kā var arī veciem cilvēkiem dot tādas impulsas reģenerācijai vai kādas šādas struktūras. Mēs esam daudzkārt diskutējuši par biotehnoloģiju, par uh, cilmas šūnām un kā uh, attīstīt šīs pētniecības nozars. Un arī pirmām kārtām, kādas atziņas ir no 136 uh, miljoniem, mm, ko līdz šim esam izdevuši jau, un uh, kā darbojas 7. pētniecības ietvaru programma, un kā jūs uh, iedomājaties darba turpinājumu 8. ietvaru programmā. Paldies! Priekšsādājs man iztauroja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Raugoties uz prezentāciju un klausoties stāstījumā, teikšu tā, ka tas man ļoti patika un iespaidoja. It īpaši arī grafiskie dati par to, cik daudz uh, pētniecības uh, projektu tagad Eiropā tiek īstenoti. Un tad uh, redzam, ka pētniecība un darbi, kādi tiek veikti, tikai nelielā apjomā tiek veltīti cilvēku smadzeņu izpētē. Mēs ļoti daudz ko daram, pētot, piemēram, vēja enerģiju, bet pētot smadzeņu darbību Mm, pētniecība kavējas tādēļ kopēja centieni ir nepieciešami. Jautājums. No vienas puses ir septītā pētniecības ietvaru programma, kurā vajadzētu norādīt skaidru uh, virzienu, un tad arī šī kopējā pētniecības instrumenta izmantošana. Kā mēs to iedomājamies? Kā mēs gribētu redzēt, kādu mēs gribētu redzēt attīstību pēc diviem, trim gadiem? Vai Eiropa pati arī ir uh, gatava no uh, pētniecības ietvaru programmas investēt vairāk? lai um, tādu skaidrāku virzienu rādītu, jo kopējā programmēšana tas jau parāda to, ka dažādas valsts šajā gadījumā 20 labāk varētu koordinēt pētniecības darbus. Tas ir labi, bet es arī labprāt gribētu zināt, vai ir kāds konkrēts uh, viedoklis, ko Eiropas Savienība vēlas, ko vēlas sasniegt. Un tad, manuprāt, uh, jārunā par parlamenta iesaisti, jo jau piecus gadus strādāju Eiropas parlamentā. Un par uh, šo uh, kopējo programmēšanu vēlos teikt sekojošo 90% no uh, līdzekļiem tiek doti ieviešanai dalību valstīs. Un es labprāt gribētu zināt, kāds tad budžets ir plānots. Mēs runājam par 130 miljoniem, bet salīdzinājumā ar bēžu pētījumiem tas ir daudz mazāk. Tādēļ es gribētu zināt, kādā virzienā jūs vēlaties iet. Mēs noteikti jūs atbalstīsim. <clears throat> Mums ir jāveic arī vēl septītās ietveru programmas uh, izvērtēšana un uh, arī nākošās uh, ietveru programmas sagatavošana. Grostets kundze gan nav zālē. Uh, bet arī viņas vēlme bija, lai tas ātri tiktu skatīts darba kārtībā, un mēs esam gatavi ātri pievērsties šim jautājumam, jo tas ir kāds tās, kas uh, mūsu iedzīvotājs skar, un Rubikungs arī to uzsver, tādēļ mēs uh, jūs arī atbalstīsim. Paldies! Priekšsētājs. Jā, nu, uh, es arī gribētu zināt, ja jūs varētu finanšu apmērus. Uh, uh, minēt arī salīdzinājumā ar citām programmām. Nākošo runātāja Gutieres Kortines. Muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pievienojos eh, visam jau sacītājiem, es negribētu atkārtoties, taču Interesējoties par šodien skatītajām tēmām, it īpaši runājot par septīto pamatprogrammu, es gribētu uzdot jautājumu ģenerāldirektorātā pārstāvei. Kāpēc, kādu iemeslu pēc viņa uzskata, ka e, viņi domā, ka līdz šim Eiropā mums ir tik maz iespēju cīnīties pret šo, e, e, pret šo visai plaši izplatīto saslimšanu. Kāpēc oficiāli mēs eh, neesam eh, to atzinuši jau ātrāk iepriekš. Un tālāk es gribētu arī uzdot jautājumu, cik lielā mērā uh, jūs skata, ka parlaments varētu uh, palīdzēt uh, budžeta palielinājumā, vai arī no, palīdzēt ģimenēm risināt šos jautājumus, kas ir tiešām visai aktuāli pašai sabiedrībai. Paldies! Sirsnīgs paldies! Hacimar Kakis kungs, lūdzu! Paldies, priekšstādāja kungs! Um, sākumā sirsnīgs paldies komisijai par ļoti labo stāstījumu un uh, sveicu jūs attiecībā uz šo prioritātes noteikšanu. Rubikungs runāja par to un par prioritātēm, par smadzeņu izpēti un smadzeņu slimību izpēti kā prioritāti. Tas ir atzinīgi vērtējums, bet daži kolēģi pieminēja septīto pētniecības ietvaru programmu, bet līdzekļi šim projektam ir no sastās, un mēs drīz pievērsīsimies esimies astotajai. Bet man um, īp, īpaši liekas, ka saistībā ar Alzheimer slimību mēs taču varētu Uh, skaidri parādīt, ka aizvien par daudz ir dubulta darba, dubultas pētniecības un pārāk daudz birokrātijas Eiropas Savienībā. Nu, tas vienkārši tā ir. Siet šie 136 miljoni eiro kā līdzekļi, kas tika minēti, nu, tā jau arī nav tā lielākā masa. Jā, redz, ka tas nav viss, bet uh, arī uh, saistībā ar šo naudu, un tā ir nodokļu maksātāja nauda, tiek veikta dubulta pētniecība un uh, netiek laba koordinācija veikta. Tas ir saistīts ar dalību valstu uh, īpašiem interesēm, ar, ar pētnieku interesēm. Un uh, šī slimība tomēr m, ir tāda, kas uh, skar ļoti daudz, kas uh, pieauga apjomā, tā skar aizvien vairāk cilvēks un ātri tā ir jāapkaro, jo mēs nezinām, ar ko tā ir saistīta. Vai nebūtu labs piemērs tam? Uh, ka mēs spējam labi sadarboties vēl uh, punktuālāk strādāt un ar mazāku birokrātiju, tas patiesi būs mūsu uzdevums kā parlamentam 8. pētniecības ietvaru programmā. Un tieši tas, ko kolēģi teica, mūsu instruments ir budžets. Pats par sevi saprotams, mēs kā parlaments sadarbosies, lai, sadarbosimies, lai arī radīsim zobus tur, kur mēs varēsim ierobežot līdzekļus ar mēģi, lai tos pēc iespējas efektīvāk izmantotu. Un bez tam Ir arī privātas iniciatīvas, kas nodarbojas ar Alzheimer slimību. Es, protams, zinu, ka 7. un 6. pētniecības ietvaru programma ir atvērta arī privātiem dalībniekiem, bet tad ir jāveido konsorcija un citādi šie līdzekļi nav pieejami. Tātad mums jāatver šī programma arī privātiem pētniekiem. Dāmas un kungi, mums ir nepieciešams progress. Uh, Mums jāņem šī slimība un jāsaka, šeit mēs vēlamies kā Eiropieši uh, būtisku uh, sasniegumus un profilaks. Mēs vēl nezinām, kā mēs varam uh, preventīvi novērst uh, Alzheimer slimību. Ir tikai pirmās norādes uz to, bet tai vajadzētu mūsu lielai tēmai, lai tie, kurus neskara vēl Alzheimer, lai tos varētu preventīvi uh, Mm, ārstēt. Par diabētu mēs zinām, ka toreiz bija iespējams ar, teiksim, gan ēšanas izmaiņām, gan kustībām, un profilaks pasākums, vai mēs zinām par zārna vēzi, ka ir iespējams veikt izmeklēšanas pasākums, lai agrā stadijā to noteikti. Un to Rubikungs arī to jau teica. Rezultāti um, daudzkārt tiek patentēti, un mēs, Eiropieši, šeit nonākam sarežģītā situācijā, un arī šeit lūdzu komisiju padomāt par to, vai Alzheimers nevarētu būt kā piemērs uh, tam, ka mūsu patent citu uh, jomu uh, zinātnē uh, tiktu pārvērtēta. Jo, protams, ka ir uh, dažādās jomās monopoli noteiktām laikam. Tas ir tas patenta uh, uh, nozīmes uh, centrs, bet tas um, novērš tālākus. Uh, Uh, pētījums. Es tikai pieminēšu evergreening un uh, Alzheimer's. Un evergreenings šeit ir tāda mm, aktuāla tēma. Un runāsim taču par šo jautājumu, lai virzīties uz priekšu patentu jomā. Un uh, bez tam pēdējais uh, līdztekus klimatu pārmaiņām. Uh, Šie pētījumi patiesi ir kas tāds, kas Eiropiešus varētu pareizi virzīt uz priekšu, un Alzheimer slimība um, varētu būt tas lauks, kur mēs mūsu spēkus apvienojam un parādīt, ka mēs nemaz neesam tik slikti, cik slikti ir mūsu slava. Paldies! Priekšsēdētājs. Paldies, nākošais runātāji Tojas kundze. Grācija, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties direktorai par šo te prezentāciju un gribētu teikt sakojošo. Izskatīju šo dokumentu, arī e, komisijas paziņojumu, un arī manas valsts zinātnieki to ir izskatījuši, un jāsaka, ka šis dokuments tiešām ir liels solis uz priekšu, nekā tātad salīdzinot ar iepriekšējo paziņojumu. Zinātnieki, ar kuriem es runāju, uh, teica, ka iepriekšējais paziņojums bija tā kā solis atpakaļ, bet tas, kas tagad ir piedāvāts šis kopīgais plānojums, tas manā valstī tiek uztverts ļoti pozitīvi. Un tas parāda, ka ir tāda apziņa, ka ir jāveic pētījumi, ir jau skaidrs, kādi ir jaunie pētījumi lauki saistībā ar neirodeģenatīvajām slimībām, īpaši ar Alzheimeru Un vēl gribētu uzsvērt pāris lietas, jo īpaši tas, ko jūs teicāt un ko kolēģi jau minēja, šajā sektorā šķiet īpaši svarīgi pārvarēt šo te sadrumstalotību. Tas ir uh, tiešām sarežģīts pētījuma lauks, bet ir jāpēta slimības iemesli, kā tas uh, var tā būt, ka šūnas atmirst. Uh, Un um, ir jāveic vairāk, uh, tā, mazāk, bet tādi lieli projekti. Jāskatās, kas notiek Amerikā un Japānā. Un tur mēs redzam, ka uzņēmumi un valdības var kopīgi finansēt uh, lielas veiksmīgas programmas un uh, pievērsties uh, pētījumiem. Tiek pētīti dažādi instrumenti un izstrādāts medikamenti. Uh, Gribētu uzdot jautājumu, kā Eiropa gatavojas sasniegt savu mērķi? Protams, tika teikts, ka jāveic pētījumi kopīgi, bet ko tad Eiropa var tagad darīt konkrēti, lai tiešām tiktu koordinēts darbs, lai arī tiktu apkopot līdzekļi un lai tiktu veiktas īstenotas programmas, kas tiek kopīgi īstenotas? jo pretējā gadījumā mērķis netiks sasniegts. Tātad kā mēs to gatavojamies sasniegt? Otrkārt, vai ir paredzēta zinātniskās sadarbības koordinācijas uh, kaut kāda metode, vai mēs uh, vēl neesam tajā fāzē, kur var saņemt patentus? Tā ir slimība, kas ir ļoti smaga slimība mūsdienās, un tāpēc jāskatās, kas notiek Japānā un Austrālijā un citur. Tātad par Eiropu. Kā mēs pārliecināsim dalībvalstis koncentrēties uz šiem te ekscelences centriem, arī runājot par ārstēšanu? Bet ir eh, dažādi eh, centri, kurus vajadzētu tā kā piespiest sadarboties, jo tāpat jau līdzekļi ir uh, nepietiekami, un ja tos mēs neapkoposim, tad mēs vispār neko nesasniegsim. Uh, Un visbeidzot, atsaucoties uz to, ko jūs teicāt uh, par uh, pētniecības rezultātu izvērtēšanu, ja es dzirdu par kaut ko par jaunām institūcijām, tad tas man rada bažas. Tas vienkārši padara to visu smagnējumu birokrātisku. Tāpēc gribētu jūs aicināt uh, šeit saglabāt koordinācijas veidu un neveidot jaunu aģentūru vai citu iestādi jo pretējā gadījumā tas kļūst drīzāk par slogu nekā par kaut ko pozitīvu. Bet eh, katrā ziņā novērtēju to, ko jūs teicāt atzinīgi un ceru, ka mums, mēs būsim veiksmīgi. Paldies, eh, Tojas kundze. Tagad eh, Reima Durs kundze, lūdzu. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi, tāpēc, kā vairākas jautājumas jau pieminēja mani kolēģi. Uh, Es gribētu pateikties par skaidrojumiem, kas bija ļoti interesanti, ļoti, eh, ļoti skaidri, ģenerāldirektoris kundze, taču man īpaši interesē divi jautājumi. Pirmkārt jau pats temats, jau kā to norādīja mani kolēģi, mēs šeit saskaramies ar ļoti svarīgu jautājumu no zinātniska viedokļa. Es neieslīgšu detaļās, jo es neesmu eksperts šajos jautājumos, taču varu pateikt, kāpēc jūsu skaidrojuma es eh, jūtos daudz zinošāka šajās jomās. Tāpat arī mums ir jāapzinās, ka mums ir jāpieņem daudzi politiski lēmumi, un tas, ka mēs saskaramies šeit ar eh, ļoti polemisku jautājumu parlamentā, eh, kas ir saistīts ar uh, Eh, pētījumiem mātes šūnu sakarā un citiem jautājumiem. Un vēl viens jautājums, kāpēc šis jautājums ir tik būtisks, ir tāpēc, ka tas ir saistīts ar jaunu investīciju eh, pētījumu. Tāpat arī Tāpat arī vēl viens jautājums, uz kuru mēs meklējam, meklējam, meklējam jautājumu šajās programmās, ir koordinācija starp nacionālajām valstīm un koordinācija programmas iekšienē. Šķiet, ka šeit tiek meklēts visadekvātākais instruments. Tāpat arī šis temats ir izmeklē, piemeklēts kā. kā pilotu projekts un vispiemērotākais pilotu projektam, un temats ir ļoti ļoti piemērots, lai izmēģinātu šo labāko koordinēšanu. Taču tomēr daži jautājumi, kādi man ir radušies. Kāpēc ir izvēlots šāds instruments? Ko sniedz šis instruments, ko, piemēram, nenodrošinātu instrumenti 169. pānta ietvaros? Tāpat arī es gribētu vairāk uzzināt par komisijas lomu šajā koordinācijas darbā kuros punktos iesaistīsies komisija. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs labāk varētu definēt parlamenta lomu. Es neieslīgšu tagad detaļās, kuras pieminēja kolēģi, bet pamatā parlamenta loma šāda veida iniciatīvās ir ārkārtīgi neliela, un mm, mums kā komitejai tās nevisai patīk, taču mēs gribētu labāk zināt jūsu nodomus, jūsu mērķus. Un tad vēl viens jautājums Eh, ir, vai jūs jau esat interesējušies par dalību valstu reakciju, kā tās pieņems šo jauno instrumentu un kāds atzinums tām ir pār šo instrumentu. Tāpat arī, kā tiks izvērtēta šī pilotu projekta rezultāti, kādi ir noteiktie konkrētie mērķi un kādā veidā tiks īstenots izvērtējums. Uh, Un arī jūs pilnīgi skaidri norādījāt, ka šeit ir runa par multidisciplināru jautājumu. Un kāpēc e, šie jautājumi nav, tik, e, nav tikuši skatīti e, daudz disciplinārā tēmā, kā tas bija paredzēts sākotnēji? Paldies priekšsēdētāji! Herzlichen Dank! Paldies! Nākošais kolēģis, es ceru, ka pareizi izrunāju. Gržip? Es ceru, ka tas ir pareizi. Jā, paldies, priekšstādākums, tas ir korekti. Gribētu sirsnīgi pateikties par um, stāstījumu un īpaši Manā skatījumā nozīmīgs ir tas aspekts, eh, kad jūs teicāt, ka mūsu koor, puliņu koordinācija ir nepieciešama gan sociālajā jomā, gan arī klīniskos pētījums eh, veicot. Eiropas Savienības dalība valstīs šādas iniciatīvas, kā jau jūs to uzsvērāt, ir nozīmīgas. Daudzas eh, ģimenes ir skartas un tām ir nepieciešama palīdzība palīdzība tām ģimenēm, kas, uh, kurās ir slimnieki, kas cieši no neirodeģeneratīvām slimībām, un tāda ir apmēram 19 miljoni uh, cilvēku uh, Eiropā šīs ģimenes kopā skaitot. Un tas būtu labs piemērs uh, labām politiskām iniciatīvām. Tas ir tas aspekts, uh, uz kur jāvērš uzmanība, un mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, varam pievērst uzmanību koordinācijai. Tādā izpratnē, ka tas, kas ir nacionāli risināms jautājums un kas var tikt pievienots no Eiropas puses tā, lai mūsu pūliņi Eiropā tiktu koordinēti, jo uh, ārpus Eiropas šie rezultāti ir daudz kārt labāki, un tas ir eh, kas tāds, ko pilsoņi patiesi ļoti labi uzņemt. Teikšu par manis pārstāvēto eh, valsts sekojošo, jo šī problēma arī mūsu valstī ir kumulatīva, aizvien vairāk cilvēku sasniedz Uh, eh, mm, augstu dzīves vecumu. Mēs, protams, esam ļoti iepriecināti par to, bet līdz ar to ir uh, vairāk cilvēku, kas ir slimi, un mēs vēlamies palīdzēt gan cilvēkiem, gan ģimenēm, gan sabiedrībai kopumā. Ir dažādas organizācijas, ģimenes apvienojas, ir arī sociāla palīdzība, bet šī pamatprogramma, kāda ir ārstēšana, kādi varētu būt profilakses pasākumi, kā mēs varētu pētījums veikt, lai būtu labi terapeitiski aspekti sasniedzami pirms šī slimība attīstās tā, ka tā kļūst nāvējoša. Es nezinu, vai es sapratu jūs pareizi, taču no jūsu stāstījumu man uh, likās, ka jūs interesantajā prezentācijā bija minēts tā, ka ne visas Eiropas Savienības dalību valstis uh, E, ir ieinteresētas atbalstīt šo programmu. Varbūt, ka tas vienkārši ir atkārtojums jautājumam, ko kolēģi jau uzdeva. Un otrs jautājums. Vai jūs e, plānojat šajā programmā veiktos e, paralēlos pētījums arī klīniskajā jomā, vai uh, Eiropas Savienības uh, fonda nauda tiks eh, izmantota, lai uh, šos paralēlos pētījums arī atbalstīti, vai arī tikai pamatpētījums uh, atbalstīs. Mm. Paldies. Priekšsētājs, paldies, kolēģi. Nāk, pēdējais runātājs Zuza Vāgnerkungs. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi, jo šobrīd jau, manuprāt, debats tuvojas beigās. Es gribēju sacīt, ka, manuprāt, vienkāršais fakts, ka mēs jau runājam par šo tēmatu šeit, norāda, ka mēs esam uz pareizā ceļa, tāpēc, ka Eiropa un Eiropas komisija, Eiropas institūcijas, tām ir jāizturas ļoti jūtīgi un saprātīgi pret šo problēmu, un jau tas pats fakts, ka tā tiek apspriest šeit un šodien apliecina labo apņēmību no visu puses. Otrkārt, otrais faktors, manuprāt, ka Eiropas eh, loma, Eiropas institūcija loma ir veicināt investīcijas šajā, šajā nozarē. Un ņemot vērā to, kā ir jāņem un jāpiemēro tāds princips kas ir ļoti būtisks Eiropai, kas ir subsidiaritātes princips, princips, kas eh, nodrošina to, ka pilnīgi viss, eh, ko var īstenot dalība valstis reģiona Eiropā, ieskaitot eh, pašvaldības Eiropā, to arī dara. Un tāpēc Eiropas institūciju lomai ir jābūt ekskluzīvi virzītāji, lai varētu uh, atbalstīt augsta līmeņa iesaistīšanos dalībvalstīs. Un tāpat arī priekšsēdētāji, es gribēju sacīt to, kas jau tika arī pieminēts pirmīti šeit. Uh, ir nepieciešams izvairīties no jaunu administratīvu un jaunu birokrātisku struktūru veidošanas. Manuprāt, tas jau atskan pietiekami bieži, un tās ir, e, tas ir pār motīvu ļoti daudzām kritikām, kuru mēs, kuras mēs uzklausām bieži. Tas nozīmē, mums ir jāizvairās no pārāk, pārāk sarežģītām un plašām organigrammām. Mums ir jāpiemēro un jāīsteno subsidiaritātes princips, kas ir pamata princips princips Eiropā. Paldies! Paldies! Te bija daudz interesanti jautājumi. Un tagad uh, lūkšu Aklī kundzi, ģenerāla direktora, atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Bet jums ir tikai desmit minūšu laika. Varbūt, ka jūs spēsiet. Sirsnīgs paldies! Jā, es varu ļoti ātri runāt. Es domāju, ka Es nedaudz sadalīšu trijās daļās jūs jautājums. Pirmās ir tas, kas attiecas uz pašu pētniecību. Un patiešām uh, ir nepieciešams vairāk pētījumu visos līmeņos, runāt par pamatpētījumiem, skatoties uz novecošanas mehānismiem un līdz pat neirodeģeneratīvām slimībām. Ir jābūt klīniskiem pētījumiem, e, e, izmēģinājumiem, lai ieviestu gan pamatpētījumu, gan klīnisko pētījumu rezultātus un uh, novadītu tos līdz pacientiem. Tātad neviena joma. Uh, nevar eh, viena pat attīstīties un nevar aizstāt citas jomas. Tātad mums ir vajadzīga tāda visaptveroša stratēģija, lai uh, pētītu gan uh, iemeslus, gan uh, pētījums veiktu par uh, labāku uh, aprūpi un ārstēšanu šajā jomā. Labi uh, pētījumi nozīmē to, ka tie ir arī labi jākoordinē, labi jāfinansē. Uh, Un tagad mēs skatāmies, kādas tehnoloģijas eh, izmantot, un tās ir diezgan dārgas. Eh, tām ir jābūt visaptverošām, un man ir prieks eh, pateikt, ka komisijā mēs koordinējot cenšamies tieši to arī veicināt. Veicināt sadarbību zinātnieku starpā dažādās jomās, dažādās disciplīnās, lai panāktu progresu šajā pētījumā, šajos pētījumos bet eh, progress vēl nav pietiekams un te ir vēl daudz darāmā šajā jomā. Ja mēs eh, skatāmies uz eh, šo te jautājumu, kā tas viss nokļūs līdz pacientiem, tad um, zāļu ražotājiem šeit arī ir zinām loma spēlējama, un mēs esam tiešām priecīgi, ka uh, viens no mūsu inovatīvās um, eh, iniciatīvas eh, komandām, kas ir eh, mūsu partnerība ar zaļu ražotājiem. Viens no tematiem tieši ir Alzheimer slimība. Tātad šis signāls ir nonācis līdz zaļu ražotājiem. Un mums tas ir jāuzsver uh, atkal un atkal, ka tā ir ļoti dārga pētniecība. Uh, Un tieši tāpēc, ka ir šī te daudzdisciplinārā pieeja vajadzīga un tāpēc, ka ir vajadzīga liela līdzekļa, mēs centīsimies izvairīties no poliņu dublēšanās un veidot labāku sadarbību starp dalībvalstīm. Un šeit arī uh, gribu minēt šo te kopīgās programmēšanas ideju. Uh, Un vienā no slaidiem jūs redzējāt, ka dalība valstis varēs uh, labprātīgi iesaistīties dažādos līmeņos uh, pētniecības programmu īstenošanā. Tātad mēs necenšamies veidot jaunas struktūras. Šī kopīgā programmēšana, kā mēs to saprotam, uh, nozīmētu, ka būtu tikai administratīvā valde un zinātnieku padomnieku valde. Uh, kas eh, centīsies labāk koordinēt savu vīziju, ko viņi eh, vēlas sasniegt, eh, cīnoties pret neirodeģeneratīvajām slimībām. Tātad tā nav institūcijas veidošana, tā ir pētījumu, darbību, labāka koordinēšana. Ja jūs jautājat, kāda būs komisijas loma tajā visā, uh, Mēs eh, darbosimies tāpat kā līdz šim, kā veicinātājs, kā eh, tāds virzītāja elements. Un tai pašā laikā mūsu iekšējām programmām mēs eh, centīsimies identificēt trūkumus, tātad kur dalībvalstis nedara pietiekami, un šos te trūkumus tad mēs varētu um, piepildīt, izlabot, veicot mūsu projektus. Bet mēs centīsimies tātad identificēt, kur vēl ir veicams darbs un centīsimies tiešām veikt šo te koordinācijas darbu šajā jomā. Protams, ka šis ir liels izaicinājums un milzīga problēma sabiedrībai. Mums tiešām ir jādomā vairāk par prevenciju, par profilaksi. Mums ir jādomā par Eiropas iedzīvotājiem. Uh, viņiem ir jāveicina apziņa par veselības jautājumiem. Viņi, protams, ļoti labi apzinās, kādas ir problēmas eh, ar klimatu un eh, enerģētiku, bet daudzi no viņiem aizmirst, ka veselība arī ir prioritāte. Un jebkurš eh, var palīdzēt visai šai lietai, veicinot sabiedrības apziņu Uh, par to, ka ir nepieciešami pētījumi veselības jomā, jo veselīgāka sabiedrība, tā ir sabiedrība, kas uh, var uh, veidot labāku nākotni visiem eiropiešiem. Runājot par zinātniekiem, kas ir iesaistīti šajā jomā, Es domāju, ka šeit ir ļoti labi zinātnieki, viņi ir cieši apņēmušies šeit strādāt un eh, mūsu koordinējošos pasākumos un arī dalību valstīs mēs cenšamies piesaistīt labākos zinātniekus un noturēt viņus šeit. Mums tiešām ir programmas, kas ir ļoti līdzīgas ASV vai Austrālijas un Japānas programmām, bet tās varbūt nav tik labi finansētas. Uh, Un um, tas ir tāpēc, ka mūsu prioritāte ir ne tikai Alzheimers, bet arī epidēmijas, kas parādās, un sirds un asinsvadu saslimšanas, un arī diabēts un uh, liekais svars. Tās ir visas slimības, pret kurām ir jācīnās. Zinātnieki ir, viņi uh, gaida, kad varēs uh, kopā strādāt, cīnoties pret šīm problēmām. Runājot par to, ko mēs varam uh, darīt uh, labāk, proti tas ir novērst dublēšanos uh, un um, pievērsties pūliņiem, tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, jo galu galā šī te dublēšanās šķērdē ne tikai naudu, bet arī laiku. Un ja mēs skatāmies uz statistiku, tad uh, 10 līdz 25 gadu laikā um, uh, dubultosies pacientu skaits Alzheimer slimībai, un 2050. gadā tie jau būs 115 miljoni pacientu. Tātad mums pie tā ir jāstrādā, lai to novērstu. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem tā īsumā, un Ja jums ir vēl citi jautājumi, tad eh, jūs varat eh, sūtīt mums ēpastu eh, e vai lūgumu, un tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Es gribētu visu kolēģu vārdā sirsnīgi pateikties. Paldies par ļoti kompetentu un izsmeļošu atbildi. Un arī par to, ka Jūs uh, rosinājāt mūsu uh, interesi par šo ļoti nozīmīgo tēmu, un tas ir tas nozīmīgākais, ko jūs sasniedzāt šodien, jo tas ir priekšnoteikums tam, lai mēs kopā varētu atbalstīt uh, šos nozīmīgos projektus. Sirsnieks, paldies! Un mēs ceram, ka redzēsim jūs atkal. Paldies, un līdz ar to varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Darbie kolēģi un kolēģis, līdz ar to mēs tagad vienu minūti pārtraukumu tagad noturēsim un pēc tam būs balsošana. Lūdzu, izņemiet balsošanas kartiņas, pēdējie kolēģi nāk zālē. Dāmas un herren! Mans dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi un kolēģis, vai visi ir ieradušies? Jā. Vai jums ir balsošanas kartes, lūdzu? Vai jums, lūdzu, ir balsošanas kartes līdzi? Dārgās dāmas un kungi, es ļoti labprāt gribētu sākt. Vai nu drīzāk turpināt? Tātad kartiņas visiem ir. Jā, manējā arī. Nu, bet vai tā uh, arī darbojas? Sie falsch? Für die erste Abstimmung zu Irena. Hm? Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Tātad, dāmas un kungi, mēs sākam pirmais punkts darba kārtībā. Balsošana vienkāršota procedūra 46.1. Jautājums starptautiskās atjaunojumo energoresursu aģentūras statūti jāsaka jā vai nē. Un man ir tas gods. Uh, norādīt uz to, un sekretariāts ir eh, iesniedzis eh, dokumentu, praktiski jautājums ir par to, mm, vai mēs piekrītam statūtiem. Vai jūs visi piekrīt statūtiem, jeb ir kāds, kas eh, saka nē? Nē, nav nekādu iebildumu. Čārls Čičesters vai iebildumi lūdzu? Ā, nē, jūs balsojat par. Nu labi, tātad viss ir par, līdz ar to mm, pieņemts. Nākošais punkts - budžets. Kolēģe Ekas kundze ir referente. Viņa ir iesniegusi dokumenta projektu. Es domāju, ka jums visiem ir balsošanas saraksts izdalīts. Pirmkārt, pirmais grozījums, kas par pirmo grozījumu lūdzu. Paldies, kas pret? Atsevišķas balsts pret pieņemts. Otrais grozījums, kas par? Kas pret? ar uh, plašu vairākumu noraidīts. Grozījums trīs divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Daži pret, bet ar vairākumu pieņemts. Otrā daļa, kas par? Jā, nu, es domāju, ka tas ir elektroniski jāpārbauda. Otrā daļa, kas par? Un, also, ne, Zustimmung gegen Stimmen. Nē, nu tā es nevaru teikt. Arī līdz ar to man jāsaka, ka balsošana ir at, uh, uzsākta. Vai visi nobalsoja? Nē, vēl nē. Vēl vienu kartiņā griež vicepriekšsēdētāji. Tad uh, beidzam balsot. Nē, vēl nē. Nu, kuram tad nav kartiņas? Ak, nefunkcionē jūsu kartiņa. Kurās vietās nedarbojas balsošanas karte? Kolēģi Glante. Ā, viņam vienkārši nav jaunās balsošana kartas. Nē, tomēr ir. Kur ir problēma? Lūdzu, parādiet, kur ir problēmas. Šeit mēs tādajos gadījumos ar uh, rokas pacelšanu varēsim balsot. Viena problēma, vēl kāda. Kuram ir problēmas ar karti? 1, 2, 3, 4. Tā tad mēs sākumā nobalsosim elektroniski, un pēc tam mēs pieskaitīsim tad manuēli pārējās balss. Tā tad beidzam balsot rezultāts. Ā, nē, man tagad jāpieskaita tās balsis, kas nevar nobalsot ar karti. Tātad tie, kas nevarēja balsot ar kartiņu, balsojiet. Kas par? No tiem neviens. Kas pret? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nē papildus. Tātad mums ir 12 par, 32 pret un 3 atturas. Vai tas tā ir? Jā, labi. Tātad noraidīts. Līdz ar to mēs balsojam par uh, dokumentu kopumā. Kas uh, par? Paldies, kas pret? Ak tā, mums tas ir uh, jādara elektroniski. Labi, tā darīsim. Tātad elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Mm, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts. Jā, nu tagad esam beiguši balsot. Tā, tagad atkal jāpieskaita tie, kuru kartiņas nedarbojas. Uh, Tātad tie, kas nevarēja uh, balsot ar kartiņu, kas par? Ā, nē, tagad viss karts darbojas. Labi, tātad. Uh, 45 par, neviens nav pret 6 atturējušies, tātad plašs vairākums pieņemts. Paldies! Vai kāds vēl vēlas ko teikt par balsošanu? Neliekas, ka tas tā nav. Tad mēs varam pievērsties nākošajam darba kārtības punktam. Komisāras apmeklējums, bet komisāra vēl nav ieradusies, līdz ar to viņa nevar mums tagad uzrunāt. Mēs pagaidīsim mirkli. Dargie kolēģi un kolēģis, uh, Bet tikko kā Redingas kundze ieradīsies, tad mēs uzreiz turpināsim. Mēs tagad um, ne, uh, taisīsim lielu pārtraukumu. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dargie kolēģi. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße. Dargie kolēģi. Jūs visu vārdā sveicu komisāri Redingas kundzi šeit mūsu komitejā. Sveic viņu atkārtoti. Un mums ir iespēja diskutēt ar viņu par aktuāliem jautājumiem viņas vadītajā jomā. Un mēs varētu arī tā, ka komisāra sākumā varētu teikt ievadvārdus, lai mēs varētu uz šiem ievadvārdiem balstoties diskutēt. Jūs varēsiet uzdot jautājumus, norādes, un uh, to mēs arī tāpat kā vienmēr tā ļoti koncentrēti varētu darīt. Redings kundze, paldies, ka ieradāties jums vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es domāju, ka efektīvāk būs runāt uh, angliski, tad vairāk uh, deputāti sapratīs uh, mani, nekā ja es vēl runāšu luksemburgiešu valodā. Tā tad Pievērsīsimies uzreiz šai lietai. Jūs zināt, ka mēs uh, kopā uzsākām I 2010 uh, iniciatīvu, un tas bija, lai veicinātu vienoto tirgu uh, digi digitālajiem jautājumiem un lai uzlabotu informācijas komunikācijas tehnoloģiju pētniecību un lai to visu piedāvāt pilsoņiem. Mēs esam panākuši e, progresu šajā te vienotajā digitālajā tirgu, jo mums ir izdevies e, saskaņot telekomunikāciju ietvarus un e, audiovizuālos pakalpojumus. Un man jums nav jāatgādina, cik veiksmīga bija šie te viesabonēšanas noteikumi, kas tika pieņemti 2007. un 2009. gadā. Un, um, Tādējādi mēs kopīgi uh, atrisinājām vienotā tirgus kļūdu un Eiropiešiem līdz ar to bija konkrēti ieguvumi. Un pateicoties ļoti uh, labi darbojošamies uh, koplēmuma procedūrai, mēs varējām to arī izdarīt ātri. Vispārīgi runājot, Eiropas pilsoņi tagad var baudīt uh, zemākas cenas uh, fiksētajām telefonu sarunām, un uh, pēdējos gados uh, cenas ir samazinājušās par 27%. Par to daudz nerunā, bet tas ir fakts. Izmaksas uh, mobilajām sarunām ārpus viesabunēšanas ir samazinājušās par 34% pēdējos četros gados. Un um, attiecībā uz viesabunēšanu tur jūs zināt, ka tur cenas ir samazinājušās par 70% kopš 2005. gada. Uh, Mēs arī turpmāk strādāsim šajā jomā kopā. Komisija eh, nākamgad nāks lejā ar pagaidu ziņojumu, ar vidusposmu ziņojumu, un 2011. gadā būs pilnīgas pārskats. Un šajā pārskatā mēs eh, izvērtēsim visu tirgus un tehnoloģisko attīstību. Šī komiteja arī ļoti uh, cieši ir iesaistījusies pan Eiropas mobilo satelītu dienestu izveidē, tas ir MSS. Uh, Eh, mazākā desmit mēneša tas aizņēma, un vienotā uh, Eiropas procedūra tika izveidot, lai izvēlētos operatorus, un tagad uh, nozars uh, ziņā ir rīkoties, jo autorizācija nacionālā līmenī ir pabeigta, divi izvēlētie operatori, Imelsat un Solaris, uh, savus mobilās satelīta sistēmas izvietos līdz 2011. gada maijam. Uh, un komisija aktīvi sadarbojas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu veiksmīgu un laicīgu MSS lēmumu ieviešanu, tā kā parlaments to vēlējās, uh, noklājot visu Eiropas Savienības teritoriju. Pētniecība lai samazinātu šo te uh, atšķirību starp tehnoloģisko pētniecības līmeni salīdzinot ar citām pasaules ekonomikām, mēs esam snieguši visplašāko budžetu EKT un inovācijām, kāds jebkad ir bijis - vairāk kā 10 miljardu eiro 2007. līdz 2013. gadam. Un šis te uh, Uh, finansējums Eiropas līmenī ir ļoti nozīmīgs nozarei. Es gribētu tikai uzsvērt uh, um, nanoelektronikas, veselības aprūpas un uh, ceļu satiksmes drošības jomās panāktos panākumus, panākto progresu, kur ir jau taustām rezultāti. Gribētu uzsvērt arī jauno kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas sistēmu Šī ir tāda kā publiski-privātā partnerība, kas iesaista nozari, dalību valstis un Eiropas kopienu. Jūs zināt, ka tādas ir divas šajā jomā - integrētās sistēmas un nanotehnoloģijas, un šeit man jāsaka, ka esmu nedaudz vīlusies par dalību valstīm, jo tas eh, varēja tērēt par 25% vairāk, uh, ja viņi būtu snieguši to finansējumu, ko viņi solīja. Es gribētu aicināt katru pusi pilnībā pildīt savus pienākumus, uzņemties savu lomu, un es centīšos panākt, lai tas tā notiek. Ir eh, vēl šī te Ambient Assisting Living programma, kur ir runa par eh, cilvēku cienīgām vecumdienām, mūsu informācijas sabiedrībā. Šeit 23 valstis ir iesaistījušās un esam atbrīvojuši vairāk kā 600 miljonus eiro 2008. līdz 2013. gadam, un tur ir ļoti mērtiecīgi pie, pētījumi par to, kā palīdzēt vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kā viņi varētu izmantot jaunās tehnoloģijas un uzlabot savu dzīvi. Šeit mēs esam izņēm, izvēlējušies vairāk kā 40 eh, paneiropas projektus finansējumam. Un eh, dalībvalstīm ir jāsniedz līdzfinansējums 40% apmērā. Šeit dalībvalsts tiešām jau labi darbojas, un eh, MVU iesaista ir apmēram 43%. E, tie vienkārši ir noteikti jautājumi, kas tiks uzdoti, un es uz to uzreiz atbildu. Šis ir labs piemērs, kā mazie un vidējo uzņēmumi aktīvi iesaistās un tiek iesaistīti. Un es ziņošu arī par turpmāko progresu pēc dažiem mēnešiem. E iekļaušana un dzīves kvalitāte, es domāju, ka viens no elementiem, kas parlamentam arī ir bijis ļoti uh, svarīgs ir šis te 112 avārijas numurs. Un 11. februāru mēs esam pasludinājuši par 112 eh, dienu, lai uh, popularizētu šo telefonu numuru visā Eiropā. Un es gribu uzsvērt, ka gan no fiksētiem, gan no mobiliem telefoniem šo numuru var sazvanīt visās dalībvalstīs. Tas ir milzīgs progress, jo tad, kad mēs sākām pirms eh, dažiem gadiem, tad uh, šis te eh, telefona numurs nebija vēl tik populārs. Mums ir var, vēl problēmas dalība valstīs ar zvanītāja vietas, atrašanās vietas noteikšanu, un šīs problēmas šobrīd tiek risinātas. Kas tad tagad tiek skatīts, kādi projekti? Atcerieties, ka bija parlamentā debates Un šo komite, ar šo komiteju bija debatas par digitā, digitālo dividendžu izmantošanu. Mēs sākām šīs diskusijas apmēram pirms diviem gadiem, atcerieties tojas ziņojumu, un uh, šis ir labs piemērs, kā parlaments un komisija var sadarboties, lai risinātu politiskos un socioekonomiskās dimensijas kādā jautājumā, uh, kas eh, visiem kādreiz sākumā šķīta, ka tas ir tehnoloģijas jautājums. Bet nav tādi jautājumi, kas ir tikai tehnoloģiski jautājumi. Te ir jārunā arī par ieviešanu eh, politiskā un sociāla ekonomiskā līmenī, un šeit ir dažādas iespējas, ko piedāvā šis te spektrs, kad tiks atslēgta analogā televīzija. Kā jūs zināt, tad ir noteikts 2012. gads, kad tas notiks. Un šis iespējas attiecas gan uz apraides sektoru, gan uz uh, bezvadu sektoru, lai sniegtu uh, bezvadu internetu pieeju uh, sektoriem, kur tas tagad nav pieejams. Un viss šis sagatavošanās darbs pēc aktīvām un plašām konsultācijām ar iesaistītajām pusēm man vajadzētu jums piedāvāt, tātad piedāvāt uh, komisijai uh, paziņojumu šā uh, mēneša beigās. Tātad turpmākajos mēnešos jūs, priekšsēdētāji kungs, arī saņemsiet šos dokumentus uz savu galda. Tad mēs apspriedīsim šo priekšlikumu arī strateģiskā līmenī ar parlamentu un padomi pirmās spektra stratēģijas programmas ietvaros ar mērķi identificēt kādi sakojoši pasākumi, būs vajadzīgi pieņemšanai koplēmumā. Un šīs diskusijas ir jāuzsāk uh, spektra samita uh, ietveros, ko parlaments organizē. Ja es pareizi sapratu, tad janvārī ir paredzēts organizēt šo samitu. Ja tas tā būs, tad komisijai jau būs paveikt šie te sagatavošanās pasākumi, lai piedalītos šajā samitā un tam būtu kaut kādi rezultāti. Kāds tad ir mūsu kopīgais mērķis? Elastīgāta vide, bet kopīga vīzija, lai nodrošinātu labākus un jaunus pakalpojumus. Mums būs e, ik pa laikam jāpārskata mūsu politika, lai pielāgotu to situācijai, kas attīstās, un mēs to darīsim, balstoties uz tiem nolīgumiem, kas ir panākti. Platjoslas internets. Jūs zināt, ka tām ir ļoti būtiska nozīme atjaunotnes plānā, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam vairāk kā mie, vienu, tātad gandrīz vienu miljārdu uh, eiro, lai atbalstītu šos pakalpojumus un to sniegšanu lauku reģionos. Šis uh, ap, atbalsts tiek sniegts, jo 30%, kas dzīvo lauku reģionos, nav pieeja platjostas internetam. Un šeit man atkal ir jāsaka, ka esmu vīlusies, ka dažas dalībvalstis vēl nav vispār izlēmušas izmantot šos jauno finansējumu. Uh, un es domāju, ka ir jānotiek vēl lielam skaidrošanas darbam. Uh, panākt progresu digitālajā jomā, tā ir visa politiķa atbildība. Tas ir tas darbs, kas šobrīd notiek. Tagad. Kas mums būs jādara tuvākajā nākotnē, lai noteikti mūsu prioritātes? Jūs zināt, ka ekonomikas neskaidrības, nedrošības laikā uh, atbildēm ir jābūt tādām, kas ir ilgtermiņā labas un jāinvestē ekonomikā. Barozo kungs to ļoti skaidri šeit teica parlamentā. Viņš teica, ka nākamā komisija veidos digitālu stratēģiju Eiropai. Mums ir uh, vajadzīga Eiropa, kas ir sasaistīta ar nākotnes tīkliem, un tāpēc es pirms kāda laika uh, piedāvāju divus skaitļus. Uh, Mēs vēlamies eh, platjoslas internetu pieejam visiem Eiropiešiem līdz 2010. gadam, un šeit ir šī te digitālā atšķirība. Un mums ir jārisina šīs te jautājums, kāpēc 30% teritorijas platjoslas internets nav pieejams. Un 2013. Gadājums, gads ātrs eh, platjoslas internets visiem lai veicinātu konkrēt spējīgas infrastruktūras digitālā Eiropā, ir dažādi soļi, kas mums būs jāspēr turpmākajos mēnešos. Tas nav varbūt nekas jauns, veicināt konkurētspēju, ilgspējīgas investīcijas nākotnes tīklos, bet mums ir jāizmanto šķiedras. Šeit es uh, uh dom, nedomāju izmantot kaparu, bet uh, tiešām uh, stikla šķiedru. Mums eh, vajadzētu 3G mobilo telefonu pakalpojumus padarīt pieejamākus un eh, tādējādi bruģēt ceļu nākamās paudzes mobilajiem eh, pakalpojumiem. Mēs esam priekšgalā citiem kontinentiem šajā jomā, un tāpēc mums ir jāstrādā šeit tālāk, lai bruģētu ceļu 4G tehnoloģijām. Šī te pārēja no analogās uz digitālo arī ir jāpātrina jo tas atbrīvos ļoti e, vērtīgu rādio spektru, kuru izmanto šobrīd analogā televīzija, kas tiek pārraidīta pa zemi, un to varēs izmantot citādi. Te mums ir iespēja, to vajag izmantot. Labi, ja mums ir infrastruktūra, vai mēs esam atrisinājuši problēmu? Nē, mēs to neesam atrisinājuši, jo internetam ir vajadzīgi arī atraktīvi pakalpojumi visiem, neatkarīgi no sociālās un citas jomas. Un tāpēc ir uzsāktas eh, sabiedriskās konsultācijas par uh, politiku, kādu veidot IKT jomā nākotnē. Šo te diskusiju mēs uzsākām eh, jau pirms kāda laika. Uh, bija konference vispār, tātad būs konference, kur es saprotu, ka arī daži no jums piedalīsies, un kā daļu no šīs te konsultācijas esam saņēmuši 410 atbildes, tas ir ļoti liels skaits, un interesanti ir tas, ka 85% ir no individiem. Tas ir ļoti iedrošinos signāls, ka mūsu politikas pamazām tuvojas pilsoņiem. Neskatoties uz šiem te izaicinājumiem, kurus jau minēju, gribētu piedāvāt jums četras citas prioritātes jomas, kur ir jārīkojas, lai veidotu vienotu digitālo tirgu, eh, kur būtu iesaistīti arī internetu lietotāji. Jūs zināt, ka eh, patērētāju tiesības tiek pieminētas interneta jomā un uh, uh, pārrobežu pakalpojumi vēl nav pilnīgā līmenē, un bieži vien lietotāji neapzinās, kādas ir viņu tiesības internetā, un dažkārt viņi konstatē, ka viņu dzīves vietā viņiem nav pieejami uh, kaut kādi saturi internetā, kas ir pārrobežu saturs. Tātad, ko mēs varam darīt, lai labotu šo situāciju? Pirmā prioritāte ir jāatvieglo uh, pieeja digitālajam saturam, jeb, lai arī kur tas tiktu sagatavots Eiropā. Satura pieejamība, tāds saturs, kas patīk lietotājiem, tas būs ļoti izšķiroši, lai veicinātu platjoslas ātro internetu un tā izplatību. Tātad mums nevar būt tikai politika par infrastruktūru, mums ir jābūt politikai arī par pakalpojumiem un saturu tajā pašā laikā. Un mums tas ir jādara, ja vēlamies eh, saglabāt mūsu konkurētspēju globālā līmenī. Otrakārt, mums ir jāgatavojas eh, Eiropas kopējai telpai mobilajiem maksājumiem. Šobrīd tas, ka nav kopīgi noteikumi Eiropas līmenī šajā jomā, uh, eh, norved pie tā, ka mēs neizmantojam šīs te iespējas. Mums ir vairāk kā 500 miljonu mobilo telefonu lietotāju Eiropā. Uh, Un um, ļaujot izmantot savus mobilos telefonus dažādām, dažādiem pakalpojumiem, mēs varētu stiprināt šo nozaru. Trešā prioritāte e, dot pieeju maziem uzņēmumiem. Mums ir 23 miljoni mazie un vidēji uzņēmumi Eiropā. 99% no visām firmām tie ir 100 miljonu darba vietu bet eh, runājot par ražīgumu IKT eh, pakalpojumu izmantošanā, mazie uzņēmumi ir mazāk aktīvi nekā lielās firmas. Tikai 9% no MVU eh, lieto elektroniskos rēķinus, tikai 11% pārvalda, pārvalda savu personālu ar tehnoloģiju palīdzību. Ja maziem vidējiem uzņēmumiem būtu pieejamiem pakalpojumiem, viņiem nebūtu jāstrādā tā kā līdz šim. Cloud computing ir jauna lieta, tur ir plusi un mīnusi, bet uh, tas ir aktīvi jāapsaka komitejā, lai redzētu, uh, vai to var izmantot mūsu madiem vidējiem uzņēmiem. Un ja mēs to varam izmantot, tad kā novirsīt, novērst trūkums. Ceturtkārt, labāk izmantot uh, inovatīvos IKT risinājumus, lai uh, Uh, ievērot mūsu mērķus uh, ekonomikas veidošanā ar zemiem CO2 izšiem. Nākamajā nu, paziņojumā tad, tad um, zaļās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir, es domāju, būtisks uh, aspekts mūsu nozarei, mūsu uzņēmiem, lai veicinātu šo nozari Eiropā. Priekšsēdētāji, turpmākajos gados uh, Eiropai kopumā ir jāpāriet uz uh, digitālu sistēmu, ir jāatjauno uh, informācijas uh, savienības, sabiedrības stratēģija, un tas jāņem vērā visu politikas jomu mērķos. Komisijas priekšsēdētājs jums ir piedāvājis izveidot digitālo ekonomiku. Šajā komitejā tā ir tā vieta, kur notiks šis darbs turpmākajos mēnešos un gados. Uh, un paldies jums jau par šo ieguldījumu. Paldies komisārs kundzei par uh, šo apjomīgo skaidrojumu par projektiem, kas uh, attīstās un kas uh, nākotnē tiks attīstīti un par kuriem vajadzētu parūpēties. Es domāju, ka tagad ir iespējas diskusijām, daudz jau ir pieteikušies. Pirmā runātāja kolēģi Trautmans kundze, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, um, priekšsādātāja kungs, uh, paldies, komisārs kundze, par uh, šo apskatu. Konstatēju, ka uh, komisija nav kavējusies un uh, Uh, darījusi to, kas uh, bijis plānots attiecībā uz platjoslu, un uh, jūs iesaist arī parlamentu sagatavošanās darbā un galotņu tikšanās, tāpat kā jūs cer, ka notiks janvāri un piedalīsies komisija, padoma un parlaments, lai mēs varētu izskatīt šos jautājumus un noteikt nākotnes prioritātes. Uzdošu pāris jautājumus konkrētus. Um, pirmkārt, es gribētu jautāt, kādas ir jūsu skatījumā perspektīvas attiecībā uz Eiropas uh, projektu par uh, bibliotēku digitālo. Mm, tas nav atrodams nākotnes prioritātēs, bet tas ir ļoti aktuāls uh, jautājums arī mans pārstāvētajā valstī, un es gribētu uzdot uh, jautājumu par digitālo bibliotēku un par izglītību online pat laban ir ļoti liels eh, bažas par to, jo Eiropā ir bažas, ka ir tāda, teiksim, koncentrēšanās, ka ir četri tādi tā kā izdevēji, kas eh, zinātniskās, eh, zinātniskos darbus publicē. Un ir arī jautājums par arhivēšanu un par mm, avotiem, kas ir par maksu pieejam. Un bibliotekās savukārt. Uh, ne, ka, nevienmēr tie ir pieejami. Ja, un būtu pārtraukums, ja šis uzņēmums, kas tos pārvalda, pārtraukt darbību. Un mēs maksājam pieeju smaksu. Un tajā pašā laikā tas tāds pamat problēmas jautājums, un tie ir miljoni eiro, kas ir iesaistīti. Un es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams atrisināšanai. Un nākošais standarta jautājums. Ir daudzi uzņēmumi un a, arī mazie vidējie, kas aktīvi darbojas a, ražošanā un a, piedāvā jaunus pakalpojumus. Un tas ir jautājums par stratēģiju, kāda a, būs no komisijas puses par normām un standartiem. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja. Un mans pēdējais jautājums. Arī jautājums par ļoti nozīmīgu tēmu. Uh, Par autortiesībām mēs esam sākuši darbu. Ir bijusi darba grupa, kur vadīja Tubona kungs, mūsu uh, komiteja tajā bija pārstāvēt, un es gribētu zināt, raugoties uz perspektīvu darbību, jūs teicāt, ka šis uh, šī, šī, šī interneta jautājums, tas būs prioritāts, bet kā jūs rīkosieties attiecībā uz autortiesību jautājumiem un arī jautājums par šo cloud computing un par tīkliem, vai jūs domājat, ka mēs varētu um, aktīvi rīkoties, nesakot pilnīgi skaidrs jautājums par neutralitāti online. Es zinu, ka uzdevu daudz jautājumus, bet ceru uz atbildēm. Paldies! Priekšstādājs, paldies. Um, nākošais runātājs Hacimarkakis kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies uh, Redingas kundze par šo ļoti apjomīgo mm, stāstījumu, bet mēs jau esam pieraduši par tik konkrētiem vārdiem no jūsu puses. Sākumā. Uh, Paldies par AAL programmu, par kuru jūs rūpējaties. Tas ir pavisam kas īpašs, un uh, mēs esam tas vecākais uh, kontinents, un uh, mūsu kontinentā cilvēki vis, paliek visātrāk uh, veci, un mēs patiesi um, vēlamies, lai cilvēki arī uh, augstā vecumā um, dzīvot būtu um, cienīgos uh, apstākļos. Un jau iepriekš runājot par Alzheimer slimību, mums ir patiesi iespēja šeit kļūt par uh, visprogresīvākajiem, jo tā, šī problēma mūs arī visplašāk skar, un es domāju, ka parlaments jūs atbalstīs. Um, Arī ša, par šo programmu runājot, līdz šim līd, līdzekļi ir bijuši nelieli. Mums ir nepieciešama sadarbības ar komisiju un parlamentu, parlaments kā budžeta institūcija, it īpaši, lai mēs aktīvāk strādātu. Es redzu kolēģi Nistelrai kungu, uh, viņš arī atbalsta šādu pieeju. Tātad Mēs jūs atbalstīsim, bet, nu, mums ir nepieciešama informācija. Trautmanis kundze runāja par uh, autortiesībām. Pievienojos tam, bet papildināšu vēl. Aizvien plašāk ka ekonomikas daļa uh, pārvietojas uz interneta aktivitātēm. Bet ar to ir saistīts aizvien plašāks datu uh, aizsardzības uh, problēmas. Un šis ir jautājums, kur mēs kā eiropieši uh, esam aktīvi. Mēs neatļaujam visu, kā amerikāņi. Mēs eh, neierobežojam visu, kā to dara ķīnieši, bet mēs vēlamies brīvu ekonomiku, bet ļoti striktu personīgo datu aizsardzību. Un um, dažās dalību valstīs pēdējo mēnešu un gadu laikā ir sākušās diskusijas, ir uzdoti daudzi jautājumi, un es lūdzu komisiju pārdomāt, vai. Uh, Mm, tīkla drošība, interneta drošība nevarētu papildināt ar a, datu aizsardzības jautājumiem. Šeit mūsu aktivitātes nav pietiekams, šeit jādara daudz kas vairāk. Un lūdzu jūs patiesi pārdomāt, vai pētniecības prioritātes, par ko jūsu budžets arī ir atbildīgs un par ko jūs esat atbildīgs, vai tās nevarētu aktivizēt. Atzinīgi vērtēju jūs darbību tēmā, par kuru jūs plaši nerunājat, bet kas arī ir. Uh, Uh, notizīmīgs jautājums. Tie ir uh, uzticami avoti. Mēs runājam vienmēr par saturu, ka mums ir vajadzīgs plašāks un labāks saturs, jā. Bet mēs praktiski tiekam pārpludināti ar saturu, bet tas nav uh, uzticams. Tie bieži ir tikai viedokļi, tie nav tiešām uzticami avoti. Bet tas, kas mums būtu nepieciešams, institūcijas, kas. Uh, uzticams tekstus informācijas certificēt. Ir uh, iniciatīva, jūs uh, to izvirzījāt, tā sauktie uzticamie avoti, tas būtu jāpaplašina. Un šeit uh, tā būtu iespējams arī tāda kvalitātes uh, iezīme Eiropai. Un pēdējais punkts - jūsu platjoslas iniciatīva. Manā skatījumā tas ir absolūti elementāri veidot infrastruktūru, lai nodrošinātu mūtu konkurētspēju tīklaību internetā. Bet kur ir vēl trūkumi, teikšu atklāti, tā ir uh, sabalansēšana jūsu iniciatīva ar uh, iniciatīvām, kas ir lauku vidē, piemēram, uh, lauks agrārā joma vai arī reģionālas politikas joma. Šeit ir daudzi saskars punkti. Es zinu, ka jūs personīgi rūpēties par uh, saikni ar. Uh, lauksaimniecības komiteju un lauksaimniecības ģenerāla direktorātu. Es to zinu, bet tad, tā kā tagad atkal tiek par jaunu definēta reģionālā politika, mums būtu jākoncentrē mūsu uzmanība uz šiem jautājumiem. Arī runājot par efektivitāti klimata aizsardzības. Eh, jaunā. Vēl teikšu tādu jaunu vācu vārdu. Mums ir jāstraumē praktiski, jāapvieno viss centieni un arī komisāra darbam jābūt aktīvam šai jomā. Paldies! Priekšsēdētājs. Nākošā runātāja Delka Stiljo. Gracias. Eh. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kundze, par to, ka esat šodien kopā ar mums un izklāstījāt mums īsu sintēzi par paveikto un arī, arī pieminēt nākotnes jautājumus. Mēs eh, arī to, šos jautājumus varēsim apspriest, varējām apspriest un apspriedīsim sīkāk eh, komisāru kandidatūras apspriežot, taču šobrīd līdz eh, šim brīdim jūs esat bijusi savā amatā esošajā komisijā. Es gribētu pieminēt divus aspektus, kas ir savā starpā saistīti, un vēl trešo, kas ir līdz galam neatrisināts un kas, manuprāt, ir būtisks. Savā starpā saistītie aspekti ir no vienas puses aspekts, kas ir saistīts ar eh, platjoslas eh, pieslēgumu. Tāpēc to pieminu, kā iespēja, ka tiktu nodrošināta ātrā piekļuvē eh, internetam ir ļoti nozīmīga lai varētu arī izmantot atsevišķas eh, spektra joslas, kas atbrīvosies eh, vairākās valstīs. Eh, politikas attiecībā uz šiem diapazoniem ir atšķirīga dalībvalstīs. Ir skaidrs, ka no vienas puses mums ir jāņem vērā tas, kā notiek elektronisko komunikāciju attīstība tādu komunikāciju, kas ir drošāks un lielākā ātrumā, Tāpat arī jāapzinās, ka ir e, problēma saistība ar nevienlīdzību starp dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Manuprāt, tāpēc ir prioritārs jautājums e, meklēt līdzsvaru, kas savukārt var atsaukties uz daļu no izmantojamā spektra, kas ir piemērojams elektroniskajām e, komunikācijām. Otrkārt, ir temats, e, kas ir saistīts ar digitālās Eiropas attīstību. Un šeit pilnīgi dabīgi ir jādomā, kā mums ir jāmeklē viss piemērotākais ceļš um, šai attīstībai, izmantojot internetu, platjoslu un tā tālāk. Taču e, šeit mums ir jādomā par e, tiem, kuriem ir gan pieredums, gan nepieciešamība izmantot internetu e, dažādās jomās, gan elektroniskajā e, komercijā, izglītības jomā, veselības aizsardzības jomā, enerģijas jomā. Un tās ir jomas, kurās tādu vai citu iemeslu pēc e, cilvēki vai nu tieši vai citādā veidā uh, Viņiem ir jāizmanto šis rīks, internets, ir programmas, ir attīstības, kurās tas viss ir iekļauts, un kas tiek izplatīts ar interneta starpniecību. Un, manuprāt, šis jautājums ir saistīts ar sistēmu kopā. Platjoslas pieslēgums, taiskaitā lauku reģionos, ir ļoti nozīmīgs, bet mums ir jāapzinās arī tas, ka. Kā šie jautājumi ir jāskatā kopumā ar veselu rindu dažādu citu problēmu, ar tirzniecību, ar veselības aizsardzību un, un citiem jautājumiem, ko var iekļaut šajos mehānismos. Tāpēc ir e, svarīgi apzināties dažādās nozares, kas tiek iekļauts digitālajā Eiropā. Un mans trešais jautājums ir viens no neatrisinātajiem. E, E, kas ir konfliktējošs jautājums, tas ir jautājums par autoru tiesībām un jautājums par intelektuālo īpašumu. Šis ir jautājums, kas vēl līdz šim nav atrisināts, neviens nav atris, atrisinājis un kas ir līdz šim izraisījis un turpina izraisīt liels galvas sāpes daudzās dalībvalstīs. Un, manuprāt, šī parlamenta sasaukuma laikā mēs varētu meklēt vispiemērotāko eh, formulu un vislabāko risinājumu. Paldies! Paldies, Van Nistelroja kungs! Priekšstādātāja kungs, eh, paldies! Es eh, gribētu izteikt divas piezīmes. Atskatoties uz jūsu stāstījumu, konstatēju, ka Uh, ir sasniegts uh, liels uh, progress dažādās jomās, un mēs runājam par inovācijām, kas skar uzņēmums un par investīcijām pētniecībā. Tagad jūs teicāt, ka ir nepieciešama ātrāka rīcība. Jūs norādat uh, uz dalību valstu uh, darbību vai institūcijas. Uh, nepietiekam aktīvi uh, reaģē, ja mēs saskaramies ar kādām tehniskām problēmām. Un tagad runājot par darba plānu, taču būtu nepieciešama praktiskāka un ātrāka darbība. Varbūt, ka tādā grūtā laikā ir nepieciešama arī īpaša risinājuma. Nākošais punkts, par ko es gribētu runāt. Mēs runājam par um, kopīgo pētniecības projektu uh, par Alzheimer slimības izpēti šodien no rīta, un mēs redzam, ka dalība valsts saprot, ka ir nepieciešams kopējas investīcijas pētniecībā un zinātnē. Ceru, ka situācija uzlabosies. Es zinu, ka, piemēram, dažādu senioru uh, apvienību pārstāvji organizē konferences un zinu, ka jūs tajās arī piedalāties. Uh, sirsnīgi paldies, tā bija mana piezīme. Paldies kolēģim. Nākošais runātais Krots kungs. Paldies priekšstādās divi jautājumi. Pirmais - ICAN Šis līgums ar ICAN un ASV tirdzniecības palātu 30. septembrī iztek, un es gribētu zināt, kāda ir Eiropas pozīcija. Jūs runājat par infrastruktūru un par to, kā mēs vēlamies vadīt internetu. Un pat laban uh, ICAN ir nevalstiska organizācija, un tā ir pakļauta ASV tirdzniecības palātē, un es gribētu zināt, kāda ir komisijas nostāja un kā komisija iesaistīsies diskusijās pēc 30. septembra. Daudz kolēģi jau runāja par tīkla neutralitāti un runājot par telekom uh, paketi un par balsojumu, kas ir sagaidāms. Šai kontekstā gribētu zināt, kā komisija izturs pret tīkla neutralitāti un kāda būs nostāja nākošo nedēļu mēnešu laikā, jo šis jautājums ir. Uh, prioritārs. Eh, mūsu eh, biroji saņem ļoti daudz jautājumus, vai komisija varbūt domā pat atsevišķu likumdošanas procedūru aizsākt. Paldies! Jā, okay, also... Jā labi. Nu tad eh, komisāra labprāt tagad atbildēs uz pirmiem jautājumiem, jo jautājumu ir pārāk daudz, lai tos atlikt. Redings kundze jums vārds. Pirmais jautājums, kur uzdev Trautmans kundze Eiropē, Anna? Manuprāt, tik tiešām tas ir tāds eh, eh, ļoti spēcīgs projekts, emblemātisks projekts, kur mēs esam izveidojuši kopīgi ar mm, dalībvalstīm, ar kultūras institūcijām, bibliotekām, muzejiem, un e, šobrīd 4,5 miljoni e, priekšmetu tur kopīgi ir izveidu, izvietot un ar dalībvalstu kopīgais eh, devums no katras puses ir ļoti nevienlīdzīgs. Es gribētu sacīt Rotmanskundzei, ka jāsaka paldies Frančiem, lielākā daļa šo priekšmetu izcelsmes ir Francija, un sakot paldies Frančiem, tajā pašā laikā saku citiem, eh, esiet aktīvāki, jo 50% Eiropas kultūras nav tikai Francijas, tāpēc arī citiem ir jāiesaistās šajā darbā, lai Eiropāna kļūstu par eh, panākumu stāstu un ar to eh, mēs saskaramies arī ar finansējumu problēmu. Tad, kad šis projekts jau ir izaudzis no bērna autiņiem un, un sasniedz savus pusauģi gadus, un tas būs nākamajā gadā un arī turpmākajos gados, būs jādomā par e, publisko privāto partnerību, lai no šī projekta izveidot to, ko mēs bijām iecerējuši sākumā, lai tā kļūtu par vietu, kur Eiropas pilsoņi varētu, varētu gūt pieeju savām, savai kultūras daudzveidībai. E, zinātniskie izdevumi. E, diskusija ietvaros pār digitālo biblioteku Jau vairākus gadus esmu aicinājis kopā eksperts no dažādām jomām, no autortiesību, no e, e publikāciju, no atsevišķu darbu. Un šie eksperti man ir snieguši ļoti daudz eh, viedokļu, lai gūtu kopienu par katru atsevišķo kopīgo nozeru, jo eh, eh, ir liela atšķirība, vai mēs runājam par romāniem vai par bērnu grāmatām, taču kopīgi kopīgā iezīme ir tam, ka viss, kas ietilpst publiskajā jomā, Tam visam ir jābūt pieejamam pilsoņiem. Tas ir pamatprincips. Kā tad to īstenot? Daudz vieglāk ir to pateikt nekā izdarīt, taču mēs e, šobrīd, un tagad es arī pieskaršos autortiesību jautājumiem, jo ir uh, Eh, ir atsevišķie darbi un ir tā saucamie out of print, jeb nedrukātie darbi. G grāmatas, kas vairs netiek izplatītas. Ir četri tā tad. Ir Eh, grāmatas, kas ir vēl aizvien tirzniecībā, un šeit bez jebkādas apspriešanas ir spēkā autortiesības. Tālāk ir grāmatas, kas vēl aizvien ir pakļauts autortiesībām, bet vairs nav pieejams, vai nu tāpēc, ka tos mēs nevaram digitalizēt, tāpēc, ka mēs nezinām autoru eh, tie ir tā saucamie bezautora darbi. Tāpēc mums ir šajā gadījumā jāveido īpašs Eiropas regulējums. Tas ir grāmatas, kas piedar pie mūsu kopīgā īpašuma mantojuma, bet nevar tikt digitalizēts, un tāpēc ir jāmeklē risinājums, kas būtu mūsu Eiropas risinājums. Un es pie tā šobrīd strādāju. Tālāk tā saucamās out of print grāmatas kur eh, tomēr ir autortiesības un kur vieglāk ir atrast risinājumu, un tās ir ārpus eh, publiskā īpašuma jomas, un šeit ir vairāk atšķirīgas politikas, kas ir jāīsteno. Es to arī vienmēr atkārtoju, tad, kad mums ir bijušas diskusijas eh, sabiedrībā par Google grāmatām, Google Books. Mums šeit eh, nav jāpiemēro Eiropā risinājumi, kas tiek pārņemt no citiem kontinentiem. Mēs varam piedāvāt paši savus risinājumus, un mēs tam esam labi sagatavojušies, jo nu jau divus gadus kopā ar visām interesētajām personām mēs esam. Uh, piedāvājuši problēmas un iespējamos tos risinājumus. Un jā, parlaments kopīgi ar komisiju un padomi varēs īstenot specifiskus un konkrētus risinājumus, tālāk standartu un normas. Manuprāt, mēs E, tomēr kā eiropieši nesam savu uzdevumu augstumas attiecībā uz normām un standartiem. Mēs varētu tomēr panākt labāks rezultātus. Un, lai e, mēs nonāktu līdz veiksmīgam risinājumam Eiropā, problēma ir daudz vairāk nekā, piemēram, Savienotajās valstīs. Un šajā sakarā es esmu sagatavojis balto grāmatu, kas šobrīd tiek apspriesta. Un, uh, mums vajadzētu piedāvāt eh, šeit risinājums. Iesaku mēs, tad es domāju apzināti eh, daudzskaitlīgi, jo ir vairāki komisāri šeit iesaistīti, taču mēs nevaram veidot vairākas politikas. Mums ir pilnīgi skaidrs jāveido viena Eiropas kopīga politika šajā jomā, eh, kas ir paredzēta gan mūsu MVU, gan mūsu Eh, rūpniecībai un mūsu nozarēm, it īpaši runājot par tehnoloģiju, par internetu. Eh, mēs esam, kur eh, mēs esam, kur mēs strādājam pie efektīvu konsorciju izveidošanas, tāpat kā to ir darījuši citas, neredz nekādu iemeslu, kāpēc mēs to nevarētu izdarīt. Un, manuprāt, zināmā mērā esmu atbildējis uz jautājumu par intelektuālo īpašumu un par tiešsaistes saturu. E, tās ir diskusijas, kādas mums bija par konkrētām grāmatām, un patiesībā tie ir tā pati diskusija, kur attiektos uz citu saturu uz eh, dažkārt tie ir nesēji, un at, eh, kuri mainās, eh, bet tad, kad šis materiāls ir pieejams tiešsaistē, tad pat informācijas nesējs nemainās. Analogais nesējs kļūst aizvien mazāk nozīmīgs, mums ir jāmeklē specifiski risinājumi digitālajai pasaulē, un kā jūs sacīju, tā nav diskusija vai darbs, kas būtu tikko iesākts, tas ir darbs, kurš jau ir, ir zinām rezultāti sasniegti. Tā saucamais cloud computing ir kaut kas, kas eh, ir atnācis no savienotajām valstīm. Un bez privātās dzīves un indivīda eh, aizstāvības mēs to nevarēsim veiksmīgi īstenot. Šī ir diskusija, kas mums ir jāorganizē, lai rastu piemērots risinājums, jo ja nav aizsardzības risinājumu tā saucamajā cloud computing jomā, es to uzskatu kā uh, priekšrocību MVU, kuri nevēlas veikt lielas institūcijas, jo šie MVU ir pārāk nelieli. Uh, lai varētu tos, to atļauties, un tā saucamā cloud computing sistēma varētu tiem palīdzēt uh, ar nosacījumu, ka mēs esam atrisinājuši aizsardzības eh, problēmas. Tas ir darbs, kas vēl ir jāpabeidz, tas ir iesākts, bet nav pabeigts, un es uh, rēķinos ar parlamentu atbalstu. Uh, tīkla neutralitāte. Šeit priekšsēdētāji es gribētu mazliet izteikties sīkāk. Tas ir temats, kurš eh, virmo gaisā nu jau zinām laiku. Jau kopš mēs esam diskutējuši telekomunikāciju struktūru, taču mēs līdz šim nesam ar šo jautājumu patiesi nu, nodarbojušies, jo nav bijusi līdz šim konkrēta Eiropas problēma. Ir jānoskaidro, kur tad ir šī problēma. Un eh, problēma ir pēc savas būtības amerikāņu, tāpēc, ka amerikāņiem ir telekomunikāciju infrastruktūra sistēma, kur ir pilnīgi atšķirīga no mūsējās. Viņu infrastruktūra pilnībā liberalizēta, deregulēta ar to rezultātu, ka ir ļoti spēcīgas konsolidācijas un maza tirgus konkurence. Tādējādi pilsonim praktiski nav nekādas e, iespējas izvēlēties savu internetu pakalpojumu sniedzēju. Un šajās lielajās grupās ir ļoti lielas, eh, liela teikšana tajā, ko tad viņi piedāvā vai nepiedāvā lietotājiem un iedzīvotājiem vispār. Mēs gribam tādu telekomunikāciju politiku, kur atver tīri, kur, kurā tirgo pastāvētu konkurence un patērētājiem būtu iespēja. Un jau gadiem ilgi Eiropā mums ir tāda politika, kura piešķir pilnvars nacionālajiem regulatoram un Eiropas regulatoram, zināmā mērā komisijai veikt pasākumus tādā gadījumā, ja kaut kas nav kārtībā. Savienotajās valstīs līdz šim vēl neviens nekāds pasākums nav veicis un nekādus mērs pieņēmis. Jaunajā telekomunikāciju pamatprogrammā mēs esam paredzējuši piešķirt lielāks pilnvars nacionāliem regulatoriem, iesaistīties, sakot ar to brīdi, līdz ko rodas kādas problēmas. Amerikāņi to redzēdami arī ir sākuši kustēties, jo, eh, jo viņi tāpat saskars ar lielām problēmām. Es tāpēc gribu norādīt, eh, nerīkosimies eh, tieši tāpat, ja Amerikā tiek apspriests viens temats, it kā šis temats būtu tāds pats Eiropā, taču tas nenozīmē, ka nav problēmas. Un es gribētu šajā sakarā jums atgādināt to, ko vienmēr esmu sacījusi ka nav pieņemami, ka e, interneta pakalpojumu sniedzēji bloķē pieeju internetam. Es jau vairākas e, reizes esmu norādījusi, ka e, pieeja Skype'am tiek bloķēta internetā. Nē, ne, tā nevar būt, un mums ir jārīkojas, jānodrošina atvērts tīkls Un šajā virzienā mēs arī strādāsim. Jūs redzat, e, priekšsēdētāji mēs varam padziļināti diskutēt pār šo tēmatu, taču, e, taču tad, ja ir kāda problēma, kas pastāv citā kontinentā, tas nenozīmē, ka mums ir tieši šī problēma, lai gan mums ir savas, tāpēc nepārņemsim citu lozungus. Uh, Lūk, tas attiec uz tīklu neutralitāti. Un tagad. Uh, e, uh, e, palīdzībā uh, e, personām ar īpašām vajadzībām. Tas ir ārkārtīgi īpašs rīks, lai risinātu problēmas novecojošā sabiedrībā, pareizāk sakot, nevis eh, risinātu, bet padarītu vieglākas šīs problēmas. Un šeit eh, gribu sacīt, ka dalība valstu reakcijas ir bijušas eh, ļoti būtiskas. Sistēma šobrīd ietver 600 miljonu. Birojas taču. Those who implement. Biro, un Eh, tas ir, eh, tas ir liels skaitlis. Un tāpēc mums ir jāmeklē vieglāks veids, ja apzinoties, ka parlaments mums uh, uzskatu, ka mēs varam risināt šo jautājumu veiksmīgāk, un es arī uzskatu, ka mēs to varam, un turklāt ņemot vērā, ka tās ir Eiropiešu vajadzības, tad es, es piekrītu strādāt šajā virzienā, jo jautājums tik tiešām pelna ļoti lielu vērību. Tālāk datu aizsardzībam. Vēl viens jautājums, kurā es eh, domāju un rēķinos ar parlamentu atbalstu tuvāko gadu laikā. Mēs komisijā esam sākuši atvērtās konsultācijas par to, kā e, personas datu pamata aizsardzība var tikt attīstīta tālāk. Šīs konsultācijas tika uzsāktas 9. jūlijā un tiks e, turpināts līdz 31. decembrim. Un tagad mums ir jāsako tām, kā mēs strādāsim pie šiem jautājumiem pēc šī termiņa. Vai mums būs eh, eh, regula, vai mums būs direktīva, vai mēs atrisināsim šo jautājumu tādā vieglākā, mīkstākā veidā, gadījumos, kuros problēmas rodas. Lēmums pagaidām šajā sakarā vēl nav pieņemts, un eh, šis lēmums būs jāpieņem nākamajam komisāram kopīgi ar padomu un parlamentu. Jo ir tik tiešām starpība, vai jūs strādāsit pie direktīvas vai pie regulas. Regula var sagatavot samērā. Drīz savukārt direktīva pirms tā tiek ieviesta visās dalībvalstīs prasa kādus piecus gadus, tāpēc nevajag aizmirst laiku jautājumu par to, cik daudz laika ir nepieciešams, lai mēs varētu pasākums īstenot. Un attīstība šeit notiek ļoti ātri Tādējādi mēs nevaram gaidīt. Un, manuprāt, ir ļoti piemēroti tas, kā telekomunikācija paketē mums ir e, paredzēta obligāta ziņošana par personas datu pārkāpumiem. Tāpat arī 5. pantā ir iekļauti e, pasākumi cīņā pret e, ļaundarbīgām sīkdatnēm. Un arī ir paredze, noteikumi, kas ir iestrādāti 58. So far, the, uh, private, uh... Un arī. Un šie jautājumi e, tiks skatīti e, e, ne tikai manis pie, pieminētojos jautājumos Bet tad, kad mēs runājam par eh, es, eh, sludinājumiem un mēstulēm, tad arī šie jautājumi ir jāiekļau mūsu darba kārtībā. Mēs norādām, ka pilsonim ir eh, tiesības saņemt iepriekš, dot savu ie, iepriekšēju piekrišanu. Pilsonim ir jāzina savas tiesības un jādod iespēju šīs tiesības izmantot. Viens praktisks piemērs ir, man šobrīd ir problēma ar Britu valdību, kurā mēs esam uzsākuši tiesvedību tā saucamajā uh, formu sistēmu gadi, gadījumā bet eh, tas attiecas uz to, kā Britu valdība piemēro likuma attiecībā uz privātuma aizsardzību. Un šis jautājums būs ļoti augstā vietā mūsu darbu kārtībā. Šajā gadījumā piedāvātā sistēma ir pašregulējoša iniciatīva Un varbūt jūs atcerēsieties, ka toreiz, kad kopīgi ar komisāru Kumi, Kuņevu mēs uzsākām Eiropas eh, vadlīnijas 5. maijā, tad eh, viens no elementiem bija uzticamo vietņu, uzticamo avotu jautājums. Un tagad eh, vai tas būs savietojams ar pašregulējamo, e, pašregulējamo iniciatīvu vai nebūs. Tas mums ir jāatrisina. Vai to mēs varam, ja lietas darbojas, e, nedarbojas pašregulējošā veidā, tad mums ir jāmeklē citi risinājumi priekšsēdētāji, jo šis elements ir ļoti būtisks. Tālāk platjoslas iniciatīva. E, vienlaicīgi esam gan gandarīti, gan noskumusi. Gandarīti tāpēc, ka tad, kad diskusija par platjoslu iesākās un par visu diapazonu spektru politiku, e, kas saistās ir, tad e, valdības vairāks norādīja, ka nav runa ne par, nav problēma ne ar platjoslu, ne ar pieejamo spektru. Un tagad mēs nonākam uh, E, pie situācijas, ka problēma tomēr pastāv, jo ja 30% e, šādas piekļuvas nav, tad ir problēma. Vienkārši mums ir jāapzinās, ka tas, ko mēs nesam paveikuši, ir e, ir politiskais darbs un tās valdības, kuras varēja izmantot miljārdu, kuru mēs iekļāvām lauka attīstības programmā, platjoslas pieslēgumam, lauka apvadiem, daudzas valdības nav neko darījušas šajā jo eh, sakarā, nav iekļāvušas eh, savus darbības eh, plānos nepieciešamību pēc platjoslas pieslēguma Un šajā jautājumā mums ir jāstrādā daudz vairāk, jums ir pilnīgi taisnība. Tad, kad eh, mēs definējam reģionālo politiku, tad eh, platjoslas jautājumi šeit ir iekļaujami, un manuprāt, tas būtu viens no parlamenta uzsveramajiem punktiem. Eh, platjoslas pārslēgšanās. Kāpēc? es eh, uzstāju uz pārēju no analogās uz digitālo tehnoloģiju drīzāk. Mums ir nepieciešama šīs tehnoloģijas, lai mēs varētu nodrošināt ātrāk platjoslas attīstību, un šī iemesla pēc arī komisija eh, nāca klājā ar paziņojumu par digitālajām dividendēm, 20, nāks klājā ar eh, paziņojumu 28. oktobrī. Tas būs viens no pēdējiem konkrētajiem pasākumiem, kurus īstenos esošā komisija. Tie ir simboliski, tas ir nozīmīgi arī un jāatzīmē, ka digitālās dividendes paziņojums būs pašreizējās komisijas viens no pēdējiem konkrētajiem darbiem, un tas būs labs sagatavošanās pasākums eh, spektra un diapazona samitam, un pēc šī samita valdības apzināsies eh, labāk, ka tas ir jautājums, kam ir jāpiešķir pienācīga vieta visā Eiropas Savienības teritorijā, un mums ir jāveic un jānodrošina pārobežu pasākumi. E, ceļu kārtas izveidošana šajā sakarā dalību valstīm attiecībā uz digitālo dividendi ir arī svarīgs pasākums šī spektra samita ietvaros, un jums ir pilnīgi taisnība, Del Kastīļo kundze. Ja mēs e, nodrošinām ar eh, plātjoslas pieslēgumu eh, visās eh, grūti sasniedzamajās zonās, un ja mums ir cilvēki, kuri uh, E, kuri prot to izmantot, tas ir ļoti būtiski, jo nav e, lielas jēgas no šī pasākuma, ja lietotāji neprot ar to apieties, un es domāju, ka šajā gadījumā galvenokārtā ir nacionālo valstu atbildība nodrošināt to, lai uh, digitālā izglītotība būtu darba kārtībā ne tikai runu, bet arī darbību līmenī. Tālāk izpētes darbs. Mēs esam daudz pavirzījušies eh, IT pētniecības ziņā pietiekam tālu. Un esmu gandarīta ar 600 miljoniem, kas mums ir piešķirti AAL eh, gadījumā. Tad, kad mēs runājam par JTI, par kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām, tad mēs runājam par daudz lielākām naudas summām. Bet ik viens dalībnieks, ik viens spēlētājs šajā spēlē ir ar savu lomu. Komisija spēlē savējo, nozare spēlē savējo, un tie, kuri nav savu uzdevumu augstumos, diemžēl šobrīd tās izrādās dalību valstis. Kāpēc tā tas ir? Man tas ir jāanalizē. Es eh, pilnīgi noteikti ar šādu analīzi atgrieztos atpakaļ uz priekšā. Es tikai gribētu tagad norādīt faktus, kāda ir mūsu rīcībā. Mums ir jāuzņemas iniciatīvas kopā ar eh, JTI. Have... Un mums ir arī jāliek dalību valstīm apzināties par to, ka jautājums par eh, eh, taisnīgu atpakaļ saņemšanu, ka es saņemu to, ko es iegūdu, ir novecojis, jo, ja mēs veiksmīgi strādājam ar resursiem, tad eh, tad ieguvums var būt daudz lielāks, bet nevis tāpēc, ka ja es jums iedodu to, šo šāda veida sagatavot darbu un jūs, vai eh, dokumentu jūs saņemat tādu, tad eh, tas rezultāts nebūs pareizais. Lūk, tas būtu mans secinājums. It's now several years. And when I... Eh, Aiken gadījumā mēs esam uzvarējuši. Šeit ir jārunā par vairākiem gadiem un vēl par Klintona gadiem, kad komisija, Eiropas Savienība un Amerikas valdība uzsāka diskusijas, lai ICAN eh, netiktu iekļauts, eh, netiktu iekļauts at, attiecīgajā eh, programmā. Tā, mums izdevās viss samērā labi, pēc tam pienāca buša gadi un viss apstājās. Tad, kad e, Savienotajās valstīs mainījās valdība, man likās, ka ir pienācis laiks virzīties uz priekšu atkal, atgriezties, un maijā es nācu klajā ar savu runu, aicinot e, prezidentu Obamu e, svītrot aikonu no Amerikas uzraudzības, no, no lai varētu nodrošināt internetu bez valdību iejaukšanās. This... Un šajā sakarā telekomunikāciju ministru padome pilnībā atbalstīja e, komisijas aicināto un trojka, abas prezidentūras un komisija septembrī devās uz eh, pārunām pie Amerikas valdības. Rezultāts eh, nozīmē to, ka nebūs vairs Amerikas pāraudzības pār ICANN un kā GAG Nacionālo valstu asociācija. Kurš var pateikt, kā sauc, eh, kā mēs eh, atšif, kā mēs atšifrējam. Tā ir valdību, eh, padomdevēju grupa, visas, visi E, tātad šis, šis saucamais gaga. E, e, gaga vietā būs četras platformas ar ekspertiem, kurus izvirza Gaga un uh, ICANN Eh, ICAN vadība, lai pāraudzītu atsevišķus interneta elementus. Un tas būs arī ārkārtīgi svarīgi parlamentam. Tas nozīmē to, ka eh, Šarmelšeikas eh, sanāksmē, kad pilsoniskā sabiedrība izteiksies, tā būs ar daudz lielāku svaru, jo mums tagad ir jāsaist kopā GAG un pilsoniskā sabiedrība. Un pilsoniskajā sabiedrībā parlaments vienmēr ir bijis ar ļoti nozīmīgu lomu. Un tādajādi šī jaunā sistēma var darboties. Mums būs šī jaunā sistēma sagatavota uz eh, papīra pēc dažām dienām, tad ču pēc tam mums tā ir, ir jāietērpj darbībās. Un es domāju, ka tas ir vēsturisks brīdis internetu kopienai un es varu lepoties, ka tagad Eiropa un Amerika sadarbosies ar citām valstīm, kuras cieši tic brīvam internetam. Mums tas ir jāpanāk Un jūs tik tiešām redzat, ka reizēm, ja mēs ļoti rūpīgi pie, pie lietām strādājam, tad mēs gūstam panākumus. Paldies! Un tagad uh, piesardzīgi raugoties uz pulksteni un uh, to kolēģu sarakstu, kas vēlas vēl uzdot jautājumus, es lūkšu mēģināt vēl koncentrētāk uh, rīkoties. Uh, Um, pluspunkts ir tas, ka mēs ļoti koncentrētu un izsmeļošu informāciju iegūstam šādā veidā. Un uh, nākošā runātāja ir tikā kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Es gribētu uzdot jums jautājumu par uh, drošību par drošību, kāda ir nepieciešama informācija tehnoloģiju sabiedrībā. Šeit es runāju par patērētājiem un par pakalpojumu sniedzējiem. Pat komisijas mājas lapā mēs varam izlasīt, ka 90% no sabiedriskajiem pakalpojumiem, tātad 90% no pakalpojumu sniedzējiem piedāvā arī elektroniskus pakalpojumus. Bet, eh, diemžēl, runājot par elektronisko identifikāciju, šeit nepastāv savietojamība Eiropas līmenī. Mēs zinām, ka jums ir zinām pētījumi kur tiek teikts, ka līdz 2009. gada beigam vajadzētu būt rīcības plānam un līdz 2010. gadam vajadzētu būt vienotiem pakalpojumiem, lai varētu izmantot elektronisko parakstu Eiropas līmenī, lai to varētu pieņemt. Un es gribētu lūgt jūs pastāstīt, kāda ir situācija, kas jums ir padomē, padomā, padomā turpmākiem mēnešiem un kāda būs ENISA aģentūras loma šajā kontekstā, jo mēs zinām, ka ENISA mandāts beidzas 2012. gada beigās un informācijas sabiedrība un drošība šajā jomā kļūst aizvien svarīgāks jautājums, jo cilvēkiem taču ir jāspēj uzticēties elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, un tāpēc man šķiet, ka ENISA loma būtu jāpaplašina proti, lai labāk tiktu pārvaldīta šī daļa, kur ir runa par drošības eh, pārkāpumiem un kāda ir reakcija uz eh, drošības pārkāpumiem, jeb aizskārumiem. Un mēs zinām, ka in, IT infrastruktūra ir viena no kritiskajām infrastruktūrām Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka ir dažādas direktīvas un regulas, kas uh, runā par elektroniskajiem pakalpojumiem, mēs zinām, ka pakalpojuma direktīva nosaka, ka 2010. gadas līdz ar 10, 2010. gadu katram uzņēmumam ir jābūt pieejai elektroniskajiem pakalpojumiem. Tāpēc gribētu jums jautāt, kādi ir komisijas plāni šajā jomā. Un vispēcot vēl viens jautājums. Ja komisija gatavojas pārskatīt uh, direktīvu, kas attiecas uz autortiesībām informācijas sabiedrībā, to es pieminu, jo tagadējā direktīvā noteikumi tiek interpretēti atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Līdz ar to mums ir uh, nacionālā līmeņa spriedumi tiesās un arī starptautiskas kompānijas uzņēmumi uh, kas uh, eh, saskaras ar šādām problēmām, un ir arī lietotāji, kas uh, izmanto elektronisku informāciju pārobežu kontekstā. Tāpēc gribēju jums pajautāt, vai ir doma pārskatīt šo direktīvu. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies nākošā runātāja Kavaljo kundze. Sr. Presidente, Sra. Komisārija, ehm, são duas perguntas breves. A primeira é... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Ļoti īsi. Pirmais jautājums ir saistāms ar eh, JTI. Eh, jūs runājat par nozares un MVU um, dalību un Redings kundze universitātes, kā ir. Es zinu, ka galvenokārt JTI mērķis ir veicināt uh, E, veicināt nozars e, un rūpniecības e, iesaistīšanos. Taču sadarbība ir ļoti, ļoti būtiski ņemot vērā trīs stūri, uz kur balstās zināšana Eiropā. Es apzinos, kādas ir grūtības univers, universitāšu dalībai JTI, it īpaši mazās un vidējās valstīs. Kāda šobrīd ir panorāma attiecībā uz universitāšu dalību JTI? Un otrais jautājums ir saistāms ar plat joslas interneta programmu saistība ar ekonomiskās atvesļošanās plānu. E, komisārs Kundze, jūs sacījāt, ka esat vīlusies, e, ka vairākas valdības vēl aizvien nav pabeigušas savas darbības plānus šajā sakarā par finansējumu, un finansējums ir piemērojams no 2009. Eh, līdz 2010. gadam. Vai jūs varētu eh, mums detalizētāk pastāstīt par šo finansējumu, vai tas tiek īstenot centralizētā līmenī no komisijas eh, puses Briselē? Vai E, tas notiek ar dalību valstu finansējumu. Paldies. Nākošā, runā, nākošā runātāja Palārska Bovinska. E, dziękuję bardzo. Chciałam na chwilę wrócić. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu uh, īsi pieminēt platjoslas interneta problēmu. Jūs paudāt savas bažas Un es gribētu teikt, ka ir lauku vide, kur ir 80 līdz 90% cilvēku, kuriem nav pieejas šim pakalpojumam. 2013. gads vēl ir tālu, bet šis gads no otras puses arī pienāks ļoti ātri. Mēs runājam par nepieciešamību diskutēt regi komitejā. Jā, protams, šī problēma skara vairākas komitejas un uh, sektors. Jūs ieteicāt, lai mēs kā deputāti lobētu šo uh, ideju mūsu valstīs. Un tādēļ gribētu uzdot jautājumu, ko tad mēs varētu vēl darīt, ne tikai lobēt šo ideju. Mēs varētu, piemēram, vēlāk šo <clears throat> problēmu izdiskutēt. Piemēram, veidot nākošo budžeta plānu, kādus konkrētus pasākumus mēs varētu kopā veikt, kas nākt no Eiropas komisijas, no mūsu komitejas parlamentā, lai šajā jomā darbība notiktu ātrāk, jo komisijai ir ne tikai formāls iespējas, bet jums ir uh, vesela kārta uh, citu uh, instrumentu. Jūs varētu šos instrumentus izmantot, lai īstenotu spiedienu uz uh, valdībām uh, un mm, ar mērķi pātrināt uh, šo procesu. Jo pat labam situācija attīstās tāda, ka varētu būt kavējumi. Es uh, domāju, ka mēs varētu kopā padomāt uh, par to, ka mēs intensīvākus uh, pasākumus uh, ievadītu. Es saņemu dažādas vēstules arī no Polijas un uh, esmu iepriecināta par to, ka jūs pati teicāt par to, ka esmu norūpējusies par piedāvātāju dominanci, bet ir uh, kāds paragrāfs, par kuru raksta man vēlētāji, un kura saturs uh, var novest pie tā, ka piegādātāju dominējošā situācija var kļūt pārlieku liela. Un inovatīvie spēki var tikt ierobežoti. Tas ir 21b punkts un 21.3 uh, vispārējās uh, direktīvas tekstā. Vēlētāji saka, ka šeit slēpjas tieši apdraudējums no pārāk tālajoša pie, piegādātāja iejaukšanās saturos. Paldies! Priekšsētājs Nīblers kundze nākošā. Komisārs kundze, paldies jums par jūsu prezentāciju. Jūs esat eh, viena no visefektīvākajām komisārēm. Eh, mēs redzam, ka ir daudz iniciatīvas eh, izteikts un rezultāts sasniegt. Paldies! Jūs runājat par atšķirīgo dzīves līmeni pilsētās un lauku vidē un pieeju platjoslas internetam. Jūs teicāt, ka investīcijas netiek īstenots tik ātri, kā būtu iespējams, lai arī līdzekļi ir pieejami, kas ir uh, paredzēti dažādās jomās. Jūs teicāt arī, ka dažādi iemesli nosaka to, ka šīs investīcijas um, tiek pat bloķētas. Un galvenokārt uh, tas ir investīcija trūkums reģionālajās programmās. Es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs domājat, ka jūsu darba laikā varētu tikt īstenoti pasākumi, kas norādītu uz to, ka pat krīzē ir iespējas mm, sasniegt tādu investīciju līmeni, un tajās valstīs, kuras to vēl neapzinās, ka šīs iespējas pastāv un kas vēl uh, neredz tādu tiešu iespēju izkļūt no krīzes, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Vai jūsu darbības laikā jūs šo uzdevumu vēl atrisināsiet? Paldies! Paldies, nākošais runātais Vēberkungs. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies Redings kundze par intensitāti un precizitāti jūs atbildēs. Bet es vēlos atgriezties pie prioritātēm. Jūs pasvītrojām, ka tā viena no prioritātēm ir interneta pieeja. Jo šeit ir trīs punkti nosaucam, jūs ilgi runājāt par pārāvumu teritorijas izpratnē un lauku vidu. Jā, patiesi tikai 30% lauku vidē ir uh, 30% ir pieejams internets, un tas ir patiesi skandalozi, un tas nostāda šos cilvēkus negatīvā situācijā. Bet ir arī sociālais šis pārrāvums. Jūs runājat par a, digitālo analfabētismu, un tas rodas pilsētās un aglomerācijās, un tas ir patieši pārāvums starp tiem, kas ir, kam ir pieeja informācijai un tiem, kam nav. Un tas ir kā papildus uh, handikaps. Jautājums, ko vēlos uzdot, tas, um, protams, arī ir jāuzdod valdībām, bet vai nav tādas īpašas specifiskas darbības Eiropas Savienībā, lai uh, mēģinātu um, darboties šai jomā? Un trešais pārāvums, jeb aiza, tas mazāk ir, teiksim, komisijas un Eiropas Savienības. Uh, uh ziņā, bet nu, tas ir jāapzinās. Tas, ir, uh, tas tā ir atšķirības ziemeļos un dienvidos. Uh, ir nevienlīdzība pieeja internetam dažādās valstīs, jaunastīstības valstīs un bagātajās valstīs par to mums uh, jāraizējas. Un mēs kā lielākā uh, ekonomiskā, viena no lielākajām ekonomiskajām varām, mēs nevaram mierīgi raudzīties uz šo atšķirību, jo tas arī rada handikapu ekonomiskajā attīstībā un ko varētu darīt, lai pār uh, uh, varētu šo aizu. Jā. Paldies. Nākošā runātāja Tojas kundze. Presidente, poiché mi rendo conto che l'ora è tarda sarò... Paldies, priekšsādātāji. Es saprotu, ka laika nav daudz. Es tikai gribēju pateikt Redingas kundzei paldies par to, ka viņi mums sniedz ļoti precīzi informāciju par programmām, un tas ir arī parlamenta ziņā. Tā tad uh, atbildēt. Mēs neesam pieraduši pie šādām konkrētām atbildēm. Parasti mums šķi, uh, sniedz tādas aptuvenas atbildes, tātad paldies par jūsu skaidrajām atbildēm. Trīs īsti komentāri. Es ceru, ka komisija uh, uzstās uz viesabonēšanu. Tas ir viens no veiksmīgiem projektiem šajā sasaukumā un ir svarīgi sasniegt pilsoņus un parādīt, ko mēs varam viņu labā darīt. Un es ceru, ka uh, turpināsies šī pozitīva atbildi, at, attīstība, kas attiec uz šo digitālo dividendi, uz brīvo spektru. Šo izdevību nevajadzētu palaist garām bet, diemžēl, daudzas valstis, arī mana valsts, šo uh, iespēju vienkārši laiž garām. Tā ir tiešām milzīga iespēja. Tātad uh, dažādu saturu šeit attīstīt. Bet šeit iezīmējas tendence, ka tas vispār netiek uzsvērts, ko te varētu darīt, un tāpēc ir jābūt kopīgai rīcībai kopienas līmenī, lai šie te centieni, kas pastāv dažās valstīs, eh, kur ir kaut kāda disproporcija eh, informatīvajā telpā, eh, lai tas tiktu izmantots, mums ir vajadzīgas plašas demokrātiskas debatas, publiskas debatas, mums ir jāveido uh, jauns iespējas, pieeja informācijai, jaunu pakalpojumu un jāpārvar šī te plaisa, kas tika minēta. Treškārt, eh, patērētāju tiesības. Tur jau daudz ir darīts, arī Kuņevs kundze eh, tur daudz darīja, bet arī šeit mēs varam kaut ko vēl panākt. Eh, šeit ir joma, kas varbūt neietilpst reklāmas jomā un arī datu aizsardzība, bet ir tāda kā pelēkā zona, kur notiek dažādas komerciālas lietas, kas nav gluži krāpniecība, bet uz to pusi. Tā ir tāda pelēkā zona, kur eh, zināmi um, sabiedrības slāņi ar to īpaši saskaras, un tur arī vajadzētu varbūt kaut ko darīt, kaut kādus tiesiskus pasākumus, eh, lai lielāku aizsardzību nodrošinātu uh, pret šādu komercpraksi. Un es nezinu, vai tur ir vajadzīgi konkrēti likumi, bet noteikti jāpaturprātā tas viss. Paldies! Podimātas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Gribētu jums sirsnīgi pateikties par jūsu ļoti visaptverošo prezentāciju. Jūs tiešām precīzi atbildējāt. Un uh, ir jau zināms, ka telekomunikāciju un elektroniskās saziņas jomā pēdējos gados tiešām ir panākti pozitīvi rezultāti. Kaut gan, protams, ir vēl trūkumi, problēmas un kavēšanās. Un tomēr, kā jau jūs teicāt, daudz, kas jau ir panākts, uh, un uh, pilsoņi tiešām var uh, baudīt šī darba augļus, kas attiec uz viesabonēšanu vai izmaksu samazinājumu, telefonu sarunām. Komisārs Kunze, jūs atsaucāties uz savu rekomendāciju un par, uz tādām sistēmām, uh, tātad šīm te satelīt sistēmām MSS, ko jūs nosaucāt, un jau pagājuši gadu mēs uh, sākām pie tā strādāt, un tad parlaments jau izvēlas kritēriju uh, jomā attiecībā uz operatoriem noteica, ka uh, šiem operatoriem ir pienākums piedāvāt visai Eiropas pakalpojumus un lai arī tiktu nodrošināta šo pakalpojumu tāda vispārīga publiska pieeja. Un maijā tagad tika izvēlēti šie te divi operatori, kas sniegs mobīlo satelītu pakalpojumus, un uzreiz pēc tam viens uzņēmums teica, ka esot zināmas darbības problēmas šim satelītam, tāpēc gribēju jums uh, pajautāt, eh, šie pakalpojumi taču ir būtisks mērķis ne tikai informācijas sabiedrībai, bet uh, tie ir svarīgi arī saistībā ar to, ko es teicu iepriekš. Tas ir cieši saistīts ar uh, vispārējais intereses pakalpojumiem, piemēram, ja ir dabas katastrofas. Un tad, kad tiešām steidzīgi ir jārīkojas, un ja šis uh, satelīts nedarbojas, tas tiešām ir katastrofāli. Uh, Šeit es domāju par nesenajām dabas katastrofām, kuras uh, notika Eiropas dienvidu daļā, uh, piemēram, mežu ugunsgrēki. Tāpēc sakojuši jautājums, vai jūs mūs varētu informēt par jaunāko notikumu attīstību šajā jomā? vai šķēršļi ir pārvarēti, vai trūkumi ir novērsti, vai pastāv iespēja Mm, komisijai vēl pārbaudīt, eh, cik lielā mērā noteikumi tiek ievēroti, runājot par uh, uzņēmumu licenci. Paldies! Danke. Paldies! Kolēģis Balčītis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiam komisarė. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Es gribētu pateikt, ka jūs tiešām esat panākusi labs rezultāts dažādās jomās. Gribētu minēt ja, platjoslas internetu kā pirmo, arī drošību un uh, ir gūts arī uh, tātad finansiāls labums ceļu drošības jomā, bet, protams, arī glābtas dzīvības. Un mēs tagad esam pamanījuši dažādas tendences, varbūt tas ir finanšu krīzes un ekonomiskās situācijas dēļ, bet um, šodien gandrīz uh, jebkura valdība var pieņemt lēmumus un turpināt ieviest pastāvošos projektus. Uh, Es domāju, ka nākotnē šiem lēmumiem, lēmumu skaitam ir jābūt atšķirīgam, jo Eiropa taču vēlas stiprināt savu konkurētspēju. Eiropas Savienībā mums vajadzētu uh, vienoti darboties. Bet tagad uh, gribētu par nedaudz citu lietu pateikt, ka informācijas un komunikācija tehnoloģijas jomā daudz dalībvalsts ievieš projektus, un tagad uh, ir jāaptur šo projektu īstenošanu, jo trūkst finansējumu. Tāpēc arī mans jautājums, varbūt komisijai vajadzētu aktīvāk darboties savā lomā, domājot ne tikai par nākotnes labumiem, bet domājot par kaitējumu, kādu var nodarīt eh, šodien pieņemtie lēmumi. Paldies, paldies par daudziem jautājumiem, un tagad noslēgumā vēl došu vārdu komisārs kundzei, um, Redings kundzei, tātad, lai viņi var atbildēt uz jautājumiem. Uh, uh, Priekšsēdētājs mēģināšu runāt maksimāli īsi, jo daudz jautājumu attiecas uz <clears throat> vismaz jau daļēji uz manis sniegtiem atbildēm. Jautājums par drošību Ja ir eh, izsniegts tīsā mandāts un balstotos, balstoties uz to, mēs redzēsim, kā tad, eh, kā tad eh, jautājumi risināsies tālāk. Un ja mums ir jāstiprina, vai mums ir jāstiprina mūsu esošais mandāts vai ne, tālāk otrais jautājums par drošību elektroniskais paraksts Mums ir vairākas pilota eh, programmas. Galvenokārt tās ir balstītas uz interoperabilitāti. Jūs zināt, ka galvenās eh, tiesības, pamatiesības šeit ir subsidiāritāte šeit, un mums tas ir jārespektē. Tālāk eh, JTI un universitātes. Nē, vispirms tomēr autortiesību jautājums un, un eh, tiesu prakse, un, kas ir atšķirīga dalība valstīs. Zaļo eh, grāmatu mēs gatavojām kopā ar Makrīvī kungu, lai varētu identificēt tos soļus, kas ir paredzēti šo jautājumu risināšanai, kā arī bezautora darbu risināšanas, eh, bez, bezautora darbu jautājumu risināšana. Šeit ir nepieciešama lielāka juridiska skaidrība un mums ir jādomā par ter teritoriālo licenšēšanu šajā jomā. Tas darbs turpinās, darbs ir ļoti svarīgs un tās būs jārisina tuvāko mēnešu laikam. JTI un universitātes. tehnoloģijas resursi ir mazāk fundamentāli nekā uh, lietišķie. Un uh, tāpēc uh, nozare un rūpniecība nāk ar paši, pat saviem resursiem. Universitātes un publiskās laboratorijas var gūt finansējumu pašas par sevi no izpētes fondiem, kas paredzēts JTI. Un tādējādi JTI gadījumā mums ir jādomā par tiem, kuri nespēja finansēt paši sevi, nozars spēja finansēt pas, pati sevi. E, tāds, e, tas būtu tāds raksturojums JTI. Tālāk e, platjoslas pieslēgums lauku reģionos, jo vairāk lauku pārstāvi šo jautājumu ir uzdevos. Tas ir ļoti politisks jautājums, tad, kad es runāju par 30% iedzīvotāju, kam nav šādu pieslēgumu, es domāju, vidējo Eiropas skaitļu ir reģionu, kur nevienam nav pieslēguma Eiropā. Uh, vidējais skaitlis ir 30%. Tādējādi mums tik tiešām ir jārisina šie jautājumi. Tālāk viens miljards, kas ir paredzēts lauka attīstībai. E, tam nāk klāt 2,2 e, E, miljārdi reģionālajos fondos, un tas viss kopā nebūs pietiekami, lai varētu nodrošināt pieslēgumu šiem 30% iedzīvotāju. Tas nozīmē valdībām ir jāstrādā pie šī jautājuma, jāveido platjoslas investīciju plāni un arī jāmudina attiecīgā nozare Eh, konkurences komisārs eh, ir pieļāvusi valsts palīdzības plānus, lai varētu vieglāk risināt šo jautājumu. Tālāk eh, viens miljards, kas bija paredzēts lauku attīstībai, es domāju, ka lauksaimniecības ministriem ir, ir beidzot jāsaprot to labumu, ko var gūt no platjoslas pieslēguma gan lauksaimnieki, gan lauku uzņēmumi vispār, un arī tas, ka uh, pārklājuma trūkums ir problēma arī pašiem zemniekiem, fermeriem. Un tāpēc finansējums ir jāizmanto veiksmīgāk. Es, un tālāk es domāju, ka esmu jau sniegus atbildi attiecībā uz tīkla neutralitātes jautājumu un priekšlikumu, priekšlikumam turpināt darbu, kuru kādu mēs pabeidzām telekomunikācija reformā, turpināt strādāt, lai varētu risināt konkrētas problēmas, kuras rodas Eiropā, lai uz tām varētu rast konkrētus risinājumus. Tālāk jautājums par. E-pakalpojumu pieejamību. 5. maijā kopā ar Kuņevs kundzi mēs izveidojam Eiropas Savienības vadlīnijas pār e, pieejamības akumu, likumu, lai ieviestu e, standārtu, kādu izmanto Savienoties valstīs, lai to varat izmantot Eiropā. Šajā sakarā man jāatzīst, ka amerikāņi ir gūši labāku, labākus panākumus nekā mēs jautājums par eh, plāt, plātjoslas plaisu. Lai risinātu cilvēka spēju eh, eh, jautājumu paveikt vairāk un lai risinātu šo plaisas jautājumu. Mums ir jāatzīst, ka ir arī citas problēmas, trūkumi un uh, plaisas, kas ir saistāmi ar, ar uh, digitālo izglītotību, ar datoru izglītotību, un ja mums pat ir visaptverošs platjoslas uh, pārklājums, tad to bieži vien izmanto tikai 50%. Ļoti bieži tas ir jautājums par prasmi rīkoties. Un tāpēc mums ir jāpalielina e, vērtība par e, pieejamo, e, pieejamā vērtība par attiecīgo naudas summu, un mums ir jādomā par augstāku digitālo izglītotību. Un runājot par plaisu starp dienvidiem un ziemeļiem, tad uh, tieši parlamenta ietekmē, Eiropas parlamenta ietekmē, e, tika izveidots e, internetu valdību fórums. Un tā ir vieta, kur pilsoniskā sabiedrība kopā ar valdībām e, skata šo attīstības problēmu citos kontinentos. Šajā sakarā es pati esmu pielikusi ļoti daudz pūliņu, eh, risinot platjoslas jautājumu Āfrikā. Mēs virzāmies uz priekšu veiksmīgi, taču visos šajos jautājumos ir spēc, nepieciešama spēcīga pārvaldība, valdība iesaistīšanās un telekomunikāciju nozars, kuras ir gatavas strādāt. Āfrikas valstīs, kur regulējumi un konkurence darbojas, eh, cilvēki saņem platjoslas pieslēgumu. Mūsu politika ir virzīta eh, pa šo ceļu. Un arī šajā sakarā es skatos uz Trautmanas kundzi, jo viņa ir vadošā persona parlamentā. Uh, attiecībā uz internetu pārvaldības fórumu. Tāpēc es domāju, ka būs spēcīga parlamentāriešu grupa, kura veidos um, Eiropas uh, problēmas risinājumu veidu, runājot par Šarmel Šeikas darba kārtību. Tālāk, uh, frekvenču politika tā ir jābūt koordinētāji, un tāpēc es lielā mērā paļaujos uz E, frekvenču joslu samitu, e, kuru organizēs parlaments. Un es domāju, ka e, rezultāts būs saskaņotas darbības. Un, manuprāt, visās politikās Eh, pie kurām mēs esam līdz šim strādājuši, vienmēr gala lietotājs, eh, gala labuma saņēmējs, patērētājs ir bijis mūsu prioritāšu sarakstā ļoti augstu un ka tā tas arī būs nākamās komisijas laikā, kur turpinā strādāt pie šiem jautājumiem. Tālāk e MSS eh, ir panākumu stāsts, jo ļoti īsā laikā parlaments ir E, nodrošinājis to, lai mobīlie satelīta pakalpojumi varētu uh, sākt darboties, un šeit uh, laiks ir paredzēts uh, 24 mēneši kopš 13. māja, kad lēmums tika pieņemts un pakalpojumu pabeigšanas. Uh, dalība valstis aktīvi sadarbojas, lai varētu turpināt eh, šo darbu un uzraudzīt eh, panākto progresu, kā arī, protams, mobīlo satelītu pakalpojumu izmantošanu dažādu valstu vajadzībām. Par pēdējo jautājumu es varu tikai piekrist. Mums ir nepieciešami Eiropas lēmumi. Mums vairs nevajag atgriezties vecmodīgajā nacionālismā, kurus, es domāju, mēs esam, kur mēs domā, domājam, esam pārvarējuši. Un tad, kad krīze tiks pārvarēta, tad, manuprāt, būs skaidrs, ka daudzas valstis eh, nebūtu varējušas izkļūt no tās ar tik nelieliem zaudējumiem, ja nebūtu bijusi Eiropas eh, solidaritāte. Un, manuprāt, vēsturnieki, ekonomisti un politiķi, viņiem vēl ir jāanalizē krīze, ko tā ir nodarījusi politikai, ko tā ir eh, pierādījusi attiecībā uz Eiropas kapacitātu. Un es domāju, ka balto plankumu būs vairāk nekā tumšo. Paldies, priekšsēdētāji! Um, Sirsnīgs paldies kolēģiem un kolēģiem par daudziem interesantajiem un profesionāliem jautājumiem un norādēm. Sirsnīgs paldies komisārei par apjomīgajām atbildēm un norādēm. Mēs veltījām daudz laika šim jautājumam šajā darba kārtības punktā, domāju, ka tas bija pareizi, jo šīs ļoti izsmeļošās um, diskusijas uh, deva mums iespēju iegūt tādu visaptverošu informāciju. Uh, Sirsnīgs paldies! Tagad pauze un tiksimies uh, pēcpusdienā, mm, tad sēdi turpināsim. Paldies!